Can... Kolēģi, es vēlos jūs visus aicināt ieņemt savas vietas, lai mēs varētu turpināt savu darbu kārtību, kā tas ir paredzēts pēcpusdienas daļā. Un eh, vispirms mums ir eh, Valente de Oliveiras kungs, kurš ir koordinators 21. prioritārajā projektā. Tas ir projekts, kas saistīts ar jūras maģistrālēm. Lūdzu, ieņemsim vietas. Un tā tad eh, mēs koncentrēsimies šeit tikai uz savu konkrēto sanāksmi. Ja kaut kas cits runājams, tad lūdzu ārpus šīs telpas. Un tā. Valente Delivērs kungs, jums vārds apmēram desmit minūtēm, lai jūs varētu šajā laikā pastāstīt mums par 21. prioritārā projekta darbu, un tad būs locekļu uzdotie jautājumi. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms! Gribu jūs apsveikt jūsu amatā un vēlu jums visu to labāko. Es runāšu, ja drīkst, portugāļu valodā, nekādu problēmu. Pēdējo divu gadu laikā ir notikušas sanāksmes ar 300 cilvēkiem, lai varētu sagatavot šo ziņojumu, par kuru mums šeit norit uh, sanāksme un debatas. Faktiski šis ir otrais jau ziņojums. Pirmā, pirmo variantu iesniedz pagājuši gadu. Un sarunas ir bijušas sākot no Somijas līdz par mm, Grieķijai, par uh, pārvadumiem un uh, iekšzemes ostām. Uh, lai varētu uh, atrast uh, risinājumus. Un risinājumi ir sagrupēti pa trijām tēmām. Vispirms tātad transports pats par sevi un uh, kuģi. Un tas ir saistīts ar drošības un uh, pārliecinātības par drošību un dažādu sistēmu, kā VTS darbību. Un par, tas arī ir saistīts ar kuģu kravām, bet tas ir kā papildus aspekts. Un lūk, to es biju iekļāvis pirmajā ziņojumā, tātad konteineru kuģi. Un operatīvā darba, jeb operācija darba uzlabojumi, īpaši saistībā ar CO2 un citu izmešu samazināšanu. Uh, un kā uh, šajā sakrā labāk uh, noteikt dzinēju režīmu. Un savukārt arī bija centieni parādīt saistību šai sakarā ar citiem Eiropas projektiem. Transporta sadaļā, kad mēs runājam par uh, kuģiem, uh, Tad arī jārunā par ekipāžām, par apkalpēm un trijām tikai valstīm Eiropā šai sakrā nav novērots nekādas apmācības problēmas. Tā ir Grieķija, eh, Rumānija un arī Norvēģija, kas nav savienības dalība valsts. Visām citām valstīm, eh, visās citās valstīs ir vērojams apmācības problēmas. Un mēs tā tad, acīm redzot, domājam par savu veidu Erasmus eh, apmācības eh, programmām, lai šo problēmu atrisinātu. Otrā problēma grupa ir eh, ostu efektīva darbība, un tas nozīmē administratīvajā darbā tieši vērojamās problēmas, un šeit es pirmajā ziņojumā koncentrējos uz vienoto logu. Un administratīvajā darbā ir vēl daudz, kas jāuzlabo. Dažādu e, veidu pakalpojumi ir e, šeit jāiekļauj kā uzlabojumie pakalpojumi, jo pretējā gadījumā ostas efektivitāte ir traucēta. Un trešais aspekts ir saistīts ar ostu fizikālajiem rādītājiem. Ir ostas, kurās ir jāpalielina dziļums, tad arī e, tās iekārtas, kas ir uz, mol, uz muliņiem, uz piestātnēm. Nē, visur ir pietiekoši daudz stāvēšanas vietu, tātad, e, ja uzlabo tos darbus, šīs problēmas ir jārisina un jāatrisina. Īpaši gribētu akcentēt, e, ka tas attiec uz tām ostām, kuras atrodas vai nu pašās pilsētās, vai arī tām cieši klāt ir piegājuši pilsētas, īpaši, ja tā ir vecpilsēta. Un tad e, gan osta, gan e, pilsēta ir ierobežota savā darbībā. Tātad te ir ļoti daudz arī jādomā par e, iebraukšanu ostā. Dažreiz ir ļoti specifiski iebraukšanas noteikumi. E, un vajadzētu to visu padarīt eh, tādu vienotāku. Eh, jo ir ļoti svarīgi eh, šie aspekti, lai varētu izvērtēt vienoto logu un arī citus indikātorus, kuri bija iekļauti manā pirmajā ziņojumā tie bija ziņojumi, kas rāda, kāda ir ostu efektivitāte. Un trešais elements ir saistīts ar. ar uh, ostu saistību ar uh, transporta līdzekļiem tālāk uh, sauzemē. Un šeit arī dzelzceļa trans, transports ir ļoti svarīgs. Un lai varētu novērst kavēšanos, kad ir nepieciešama tūlīt efektivitāte nodrošināt dzelzceļa transportā, tad uh, esam bieži ievēru, vērojuši situācijas tādās valstīs kā Polijā un Rumānijā, kur ir kur ir eh, jūras eh, maģistrāls, kuras ir cieši saistīts ar eh, pie ostām pieguļošos sauszemes teritorijas izmantošanu transportu vajadzībām. Īpaši tas būtu saistāms ar loģistikas platformām sauszemē. Pirms dažām nedēļām es biju Bremerhāfenā. Un tā ir vieta, kur ir, ir vairāki uh, Um, sasaistas posmu, kas ļoti labi strādā tieši, ja skatāmies, kā sadarbojas osta loģistiski ar uh, sauzemes uh, maģistrālēm. Un to vajadzētu padarīt jau par rutīnu. Tas būtu ļoti labi, ja tas tā būtu. Šī loģistikas uh, ķēde. Uh, jāveido tā doma, lai loģistikas ķēde aizvieto transporta ķēdi. Pirms es ķeros pie konkrētām rekomendācijām, kas ir iekļauts manā ziņojumā, es vēlētos akcentēt sekojošo. Proti, ir ļoti noderīgi, ja ir koordinācijas politika, varētu teikt, ka jākoordinē dažādu uh, vietu, dažādu areālu, dažādas politikas. Un te arī, piemēram, pastāv saiknes starp transportu un reģionālo politiku, piemēram, transportu un pētniecību, uh, transportu un muitas darbu. Uh, šo darbības jomu koordinācija vienmēr ir grūta, es to zinu, bet varbūt to vajadzētu darīt uh, pa pāriem, ja nav iespējams strādāt uzreiz ar trijām, četrām dažādām politikas jomām. Šajā sakarā ir manā ziņojumā vairākas rekomendācijas, varbūt pavisam ātri tām arī pieskaršos. Tātad eh, ostu integrētā darbība, tātad jāuzlabo sasaist ar ostu citām pieguļošās sauszemes teritorijas, izmantojuši transporta loģistikas vajadzībām un kā izmantot arī, eh, kā uzlabot kuģu darbību. Tas, manuprāt, svarīgi. Šeit ir daudz veikti dažādi pētījumi, un ja tāda nav, tad mēs nevaram pareizi savu darbu eh, veidot, tāpēc es gribētu īpaši akcentēt, cik svarīgi, lai būtu šādi pētījumi jo, ja mēs vēlamies salīdzināt dažādas lietas, piemēram, ostas savā starpā, kaut arī varbūt dažreiz rod šaubas par pētījumiem, tad mums tomēr ir nepieciešama šāda pētījuma, lai varētu iegūt salīdzinājumu un arī e, skatīties, kā uzlabot e, ar postām saistītās. E, darbības, kā es pirms tam teicu, piemēram, e, apkalpju apmācības uzlabošanu. Tāpat arī, lai sasaistītu dažādas viestas un arī uzlabotu saikni ar dažādiem uh, finansu resursiem, lai visu šo darbu varētu veikt kā viens pieturs aģentūru. Ir uh, dažādas uh, iespējas finansējumam, kohēzijas fondi, piemēram, reģionālās attīstības fonds. Uh, Marko Polo, Eiropas investīcija bankas finansējumu un citu finansējumu avoti. Mūsu partneri nemaz nezin tik labi, pie kura fonda, pie kura finansējuma avota griezties, un tā vajadzētu veidot tādu padomdošanas sistēmu, lai būtu jomas profesionāļiem pieeja informācijai. Un tā TNT vadlīnija uzlabošana un birokrātijas samazināšana un birokrātisko procesu vienkāršošana īpaši Briselē ir nepieciešama. Un ir arī kaut kas jauns, pie kā es gribētu pakavēties, un tie ir jaunie um, posmi, kas sasaista ostas ar citām valstīm caur transporta vadības sistēmām. Ko es ar to domāju? Tā ir sasaiste ar tāliem austrumiem, jo ir taču kuģi, kas dodas uz Suecu vai Panamu, uz šiem kanāliem, Un uh, mūsu nākotnes labklājības sakrā ir ļoti būtiski vērst vērību uz šiem aspektiem. Tā kā par šīm lietām arī jādomā. Un visbeidzot, es gribētu akcentēt strateģisko svarīgumu, kāds ir jāpiesaista jūras transportam. Kā jau teicu, esmu daudz ceļojis, apmeklējot dažādas ostas un dažādās vietās problēmas ir atšķirīgas. Adrijas jūrās basēnām ir milzīgs potenciāls, kuru mēs vēl maz neizmantojam. Iberijas pussalā ir savas problēmas. Um, Melnā jūra pi var piedāvāt ļoti interesants perspektīvas risinājums, uh, sasaistot transporta loģistikas ziņā dažādas pasaules vietas. Un, protams, eh, lielie austrumu, rietumu ceļi starp eh, eh, caur vidusjūru ir ļoti svarīgi. Tālie austrumi, protams, jāsaka, kas mūsu radara ekrānos izskatās ļoti dinamisks reģions, bet tāpat arī Dienvidu uh, Āfrika un, un Brazīlija arī ir svarīgi reģioni. Tas pavisam īsi ir kopsavilkums par manu ziņojumu. Paldies, Valente de Oliveiras kungs! Un tagad būs mūsu jautājumi. Mums ir pieteikšies pārstāvi no dažādām grupām. Pirmkārt, no EPP Italas kungs. Vai es pareizi pateicu, ja? Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies arī e, mūsu koordinatoram par e, informēšanu. Man jāpiekrīt priekšētājiem, ka tas bija ļoti labs ievads mūsu tēmā. Un jūras projekti ir visai Eiropai ļoti svarīgi, bet ir tīpaši uh, eh, Ziemeļa Eiropas valstīm un konkrēti Somijai, ņemot vērā, uh, ka mēs atrodamies Baltijas austrumu krastā. Viss attīstās, bet eh, mazliet varbūt eh, pārāk lēni. Un tāpēc, eh, un ir arī piedzīvotas problēmas, un tāpēc es gribētos, gribētu saprast, kā mēs varam praktiskā veidā lietas pātrināt un arī kā finansējuma procesus pātrināt. Tā tad es runāju par klasifikācijas pārorganizēšanu, ja pārstruktūrēšanu. Esmu par to runājis uh, eh, Somijā, un varbūt mēs varam izmantot to, ko esam sasnieguši kā eh, moduli jeb modeli, un tepat ir arī dažādi jautājumi saistīti ar drošību Baltijas jūrā. Principā viss norit labi, bet tomēr šajā jūrā ir daudz arī kuģu no Krievijas, kuri ir pakļauti citu citiem noteikumiem, un te nu parādītos tāda lieta kā nepieciešamība sadarboties kaut kādā veidā ar Krieviju. Ir arī vīdes aizsardzība. Startautiskā jūrniecības organizācija ir veikusi izmeklēšanu dažādos, jaut, dažādās situācijās, kad ir pārkāpti piesāņojumi noteikumi Baltijas jūrā. Un šāda piesārņošana var eh, ļoti iespaidot gan klimatu, gan tās izmaiņas, kā, kādas uh, ir pie klimata vērojamas. Ir dažādu kuģu eh, tipi, kuri stra, uh, ir šajos kuģu, šajā, šajos ūdeņos, un ja apskatāmies situāciju Somijā, tad šeit ir miljārdiem eiro uh, izmantoti, lai varētu ieviest jaunās tehnoloģijas. Tas uzdevums ir grūts, bet ja mēs nevarēsim iesaistīt šajās te progresīvās izmaiņās Krieviju un tā strādās tikai ar vecajiem kuģiem, eh, tad uh, tad tā būs problēma, ar kur mums nāksies saskarties. Varbūt mēs pat zaudēsim konkurētspēju, lai gan, protams, pašai Krievijai ir jārisina savas problēmas. Paldies! E, Derks Terks no Alde grupas. Paldies! Es vienmēr esmu uzskatījis, ka šī Eiropas uh, E, transporta satiksmes tīkla daļa ir visai mistēriska, jo, ja ir e, kanāls kaut vai, tad var ļoti labi redzēt visu, kas notiek, bet ja mēs runājam par jūru, e, par jūras ceļiem, tad tas viss ir atšķirīgāk. Dirk, es domāju, ka tas bija svarīgs komentārs. Es nedzirdēju, lūdzu, sa sakiet vēlreiz. Tā tad es lasīšu tas, kas ir rakstīts jūsu ziņojumā, ka liela daļa no projektiem vēl nav līdz šim bijuši veiksmīgi novest līdz galam. Uh, Un tās ir ļoti e, eh, nopietna, tā ir nopietna kritika attiecībā uz koordinatoriem. Es vispār nemaz īsti nesaprotu, kas te tā būtu jāsaprot attiecībā uz, e, kā tas būtu jāinterpretē attiecībā uz, uz ostām. Es saprotu, ka jūs sakāt, cik svarīgi, lai ostās būtu laba infrastruktūra, la, labs eh, o, o, operatīvais darbs Un tad, kad notiek uh, pārkraušana krau no kuģiem uz sauszemes transportu, tas viss ir skaidrs, bet mans jautājums ir šāds. Netik sen es piedalījos kolokvijā par uh, jūras maģistrālēm, un šajā kolokvijā viens no jautājumiem, uh, par kuru tika runāts, bija tāds, vai tad nav nekādas intereses atbalstīt infrastruktūras projektus jūras maģistrāļu sakarā, un varbūt, ka vajadzētu, jo ir tā, ka sākumā tiek sniegt palīdzība, un, un tad, tad šī palīdzība beidzas. Piemēram, attiecībā uz Franciju un Spāniju ir pat radies iespējas, ka lokālās un uh, Uh, nacionālās institūcijas, kas nodarbojas ar jūras transporta uh, jautājumiem, uh, ir iesaistīts darbā tā, ka tām ir jāatbalsta arī savas nacionālās eh, jūras saimniecības lietas, un tas jau faktiski kropļo konkurētspēju un kā tad ar ilglaicīgiem risinājumiem. Otrs mans jautājums, kā jūs domājat uh, par to, ko Itālija gatavojas pielietot attiecībā uz vidas bonusiem, jeb kādām priekšrocībām? Ja konteineri tiek vērsti ar kuģi uz Itāļu ostām, nevis, ja tie ir vērsti ar uh, sauszemes transportu. Tad, tad kā mēs varētu šo jūrniecības uh, ceļus, posmus konkrētos padarīt vairāk saistītus, lai mēs labāk sapratu, kāda tiešām jābūt jūras maģistrāliem. Paldies, un tagad Sarčjānī kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos uzdot jautājumu koordinātoram. Konkrēti, kas tad notiek ar 21. koridoru Adrijas jūrā, kā tur lietas ir attīstījušās un kas ir plānots Eiropas valstīm, eh, Balkānu valstīm Eiropā? Tā tad vajadzētu šeit arī at, attīstīt labāk eh, iekšzemes eh, kuģniecību, piemēram, pa paupi Ziemeļitālijā. Paldies! Paldies, Debora! Un tagad vārds no EPP grupas eh, loceklim Tečēras kungam. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es vēlos teikt to, ka tā tiešām ir privilēģija un goks, kā arī e, patiešām ar lepnumu varēja uzklausīt izteikums portugaļu valodā un iepazīties ar jūsu eksperta viedokli. Tagad daži no jautājumiem, kurus gribētu atzīmēt e, konkrētāk. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka šie te jūrniecības e, sa sasaistošie ceļi tiek uh, izveidot, īpaši tas ir Portugālē, svarīgas uh, sadarbības, uh, sastarpējās atbilstības sakarā un arī ekonomiski iemeslu dēļ. Kā jau jūs teicāt, daudzām valstīm vēl ir šajā sakrā liels attīstības potenciāls jāizmanto un jāliek lietā. Portugālē e, vairākas ostas ir ļoti būtiskas, bet svarīgākais šeit būtu uzlabot kvalitāti, pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti, un lai tas viss tā arī būtu, man šķiet, ka mums šiem jautājumiem jāpiešķir lielāka publicitāte tieši jūras maģistrāļu veiksmīgai izmantošanai. Uh, Un um, dažreiz arī uh, šeit sastopas atšķirīgas intereses. Piemēram, mēs varētu piesaistīt vairāk pārstāvis no biznesa aprindām, gan tiesā, gan, tiešā, gan netiešā uh, veidā. Un, lai aktivizētu diskusiju, gribu teikt vēl sekojošo. Uh, Kā jūs domājat, ko varētu darīt, lai būtu patiesa sadarbība starp Briseli un uh, nacionālajiem, reģionālajiem operatoriem, starp uh, dažādiem uh, uzņēmējiem, lai būtu šis būtiskais ātrums? Un tagad vārds Jensenas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu Oliveras kungam sirsnīgi pateikties par prezentāciju. Viena lieta man īpaši labi patika, proti tas, ka viņš vērš uzmanību uz to, ka šī sasaite starp jūras maģistrālēm un sauszemes pielojušo teritoriju tiek īpaši uzmanīgi apskatīta. Ir bijušas problēmas ka, ar to, ka e, līdz šim, jo Baltijas jūrā, piemēram, mums nav par maz, uh, par maz kuģu, bet mums trūkst šo maģistrāļu, tieši jūras maģistrāļu. Un tad ir jautājums, vai atbalstīt eh, kuģu eh, turētājs vai infrastruktūra attīstīt. Es domāju, ka tieši tas ir pareizais ceļš eh, strādāt pie infrastruktūras, lai šī loģistikas ķēdīt labāk strādāt. Mēs tagad parlamentā jau sākām diskutēt par jauno finanšu perspektīvu, un te, protams, arī rodas jautājums par jūras maģistrāļu un Marko Polo un tam līdzīgi finansējumu Eh, varbūt jums ir šajā sakarā kādas vēlmes, kādi priešlikumi attiecībā uz to, eh, kas būtu jāņem vērā šeit, raugoties tieši uz budžeta perspektīvu. Kā jau teikts, tas attiecas uz laika periodu sākot no 2013. gada. Man bija jautājums, pa ko izteicās arī īsumā Itālē kungs. Uh, Eh, proti par eh, attiecībām ar Krieviju. Baltijas jūrā eh, tas ir īpaši aktuāls jautājums, kas gan attiec arī uz Melno jūru. Itālas kungs runāja par vidas aspektiem, arī es to gribētu vēlreiz izcelt. Te ir runa par izaugsmi, par transporta apjomiem, un tā jau ir problēma ar importiem vai eksportiem uz Krieviju, jūras transportu uz Krieviju eh, nedarbojas tik labi, kā vajadzētu. Eh, arī ielu transports ir jāatslogo, un tad ir ja man jautājums, vai jums ir projekti, vai jums ir plāni eh, uzlabot šo Krievijas piesaisti projektam jūras maģistrāls. Eh, projekti jau pastāv, Sanktpēterburga izrādījusi zinām ieinteresētību, bet man interesētu arī papildus informācija par to no jums, ja jums tāda ir. Paldies! Paldies, Maisnere kundze! Paldies priekšsēžu kungs, arī Oliveras kungam, paldies par uh, prezentācijas, teikšos īsi. Uh, kā jau um, somu kolēģis Itālā kungs sacīja, ir problēma ar um, piesārņojumu. Um, ar uh, kuģu degvielu 0,1% tas ir augsts uh, sēra sastāv, tas ir augsts mērķis, uh, bet es nezinu, vai to var sasniegt. Būtu jauki, ja transports varētu tad eh, nebūtu labi, ja tad eh, transporta tiktu novirzīt atpakaļ uz eh, dzelzceļu vai uz autotransportu, tas vēl vairāk radītu noslogojumu videi. Tā tad jūras transporta ceļi ir jāsaglabā. Un jūs arī šeit pieminējat Bremenhāfen, es esmu arī no Ziemeļvācijas, no Leissaksijas, un tagad uh, mums ir problēmas arī mūsu reģionā ar ostām pieguļošām sauszemes teritorijām un to piesaist ostām. Tas nav tik vienkārši, vai, ja Eiropas Savienība šeit varētu atlicināt zinām finansējumu, man būtu šāds jautājums, lai šīs sauszemes teritorijas tiešām varētu labāk tikt piesaistīts ostām. Es zinu, ka uh, E, te ir arī subsidiaritāts princips e, jāņem vērā, bet mēs taču gribam arī domāt eiropeiski. E, un mēs vēlamies redzēt to, ja kāds ES projekts tiek atbalstīts finansāli, tad mēs taču vēlamies redzēt, ka tas pilnībā arī būtu darboties spējīgs. Paldies, Maisners kundze. Gal galā, ja es varētu no savas puses uzdot jautājumu, es to labprāt darītu. Iteles kungs un Maisners kundze jau runāja par to. Es esmu saņēmis delegācijas no Ziemeļa Eiropas, kas ir nobežījušās par IMO regulu. Viņi uzskata, ka uh, tas uh, eh, 0,1% eh, mērķis ir pārāk ambicios, tas varētu mm, būt nesasniedzams. Tad varbūt šis jautājums būtu jāapskat jums, ja jūs to nesat jau darījuši. Īpaši ņemot vērā, ka tas uz vidus jūru neatiec, kas šķiet nedaudz uh, dīvaini, maigi sakoties. Bet nu tā tas ir. Lūk, jautājumu jums, Valentas kungs. Eh, mēs būtu pateicīgi uzklausīt jūsu skaidrojumu šajā sakarā. Paldies! Sāksim ar. Ar Somiju. Esmu bijis tur, um, un Kat Kotkas un Haminas ostas esmu apmeklējis. Ļoti labi apzinos šīs, šī reģiona Eh, īpašās grūtības, īpaši, kas attiec uz eh, zemāks kvalitātes naftas pārvadājumiem no Krievijas. Eh, tā ir kuģa degviela ar lielu sāru sastāvu un tiek izmantot šādā ļoti sensitīvā, jūtīgā ekosistēmā, kā Baltijas jūrā. Es pilnīgi saprotu to. Mums ir jāresina sadarbības jautājumi ar Krieviju, vai vismaz kaut kāda veida dialogs jāiedibina, jo patēriņš Krievijā galvenokārt koncentrējas starp Sanktpēterburgu un Maskavu 70-80 miljonu cilvēku ir diezgan augstu pirtspēju un uz turien arī preces tiek novirzītas, preču plūsmas. Un piegājuši ceļi ir Baltijas jūra ar visām šīm problēmas, kurām jūs jau norādījāt. Bet arī ar citiem piegādes ceļiem ir vidas problēmas, kā jūs pareizi norādījāt. tik slēgta jūra, kāda ir Baltijas jūra. Objektīvi, e, tā ir nepieciešams visaptarošs plāns. Obj... Un Got Göteborgas un Orhusas projekts var būt labs piemērs, ka novērst bīstamu uh, tehniski novecojušu kuģu uh, iekļūšanu šeit. Tātad šī, šī, eh, šie vārti starp Gēteburgu un Orhus. Mums ir jāuzlabo uh, kuģu tehniskais stāvoklis. Bet pilnīgi piekrīt jūs bažām par sāru un par nepieciešamību uzlabot kuģu dzinējus, kuģu tehnisko stāvokli, to visu ņemot vērā. Pilnīgi piekrīt, ka attiecībā uz veciem kuģiem ir jāpiemēro diezgan stingra nostāja. Es neatbalstu šo, šīs uh, vieglos eh, karoga valsts, eh, tas nav nekas, eh, nekāds sevišķi labs izgudrojums. Valstis, kas kuģo zem tāda valsts kuģ, karogiem, kas nav sevišķi atbildīgas un kurās nav sevišķi stingri noteikumi attiecībā uz kuģu tehnisko stāvokli. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs sadarbības deklarācija, lai šo problēmu risinātu. Sterksa kungs sarežģījums saistībā ar jūras maģistrāliem ir tāds, ka šie trīs komponenti, pa kuriem es runāju, eh, neparādās vienlaicīgi. Mēs neredzam kuģi, ostu un piegļošo sauszemes teritoriju vienlaikus. Bet mums eh, vajag būt spējīgiem to redzēt vienlaikus, lai šī eh, saskars punkti labāk darbotos. Šo problēmu mēs varam risināt daudz veidojot savus atbalsta veidus. Un es pilnīgi piekrītu jums, ka mēs nedrīkstam kropļot e, konkurenci, kropļot tirgus mehānismus. Tas ir tik nopietni, ka es to esmu akļāls savā ziņojumā iekļājis šis jautājums. Tam jāseko līdzi, piekrītu. Un man komentāri par dažādām politikām attiecībā uz ostām, sauszemes pieguļšajām teritorijām un to sasaikni. Tātad eh, ar tiem es gribēju pateikt, ka reģionālai politi mums jābūt reģionāli politiskam piegājieniem šai problēmai. Runāt par atbalstu atsevišķiem kuģi turētājiem, es to varu atbalstīt. ja tas veicina kuģošanu, uzmanīgi sekojot līdz situācijai, tomēr arī ierobežojot eh, līdz trim gadiem šādas pasākumas darbībā. Gal galā ekobanas uh, izskanēja. Tā ir laba lieta. Itālijas valdība tikai maksā ārējās izmaksas. Transporta izmaksas, ārējās transporta izmaksas. Tātad, ja jūs uh, veiciet sauszemes transportu, tad. Tad šīs izmaksas uh, tiek radītas reāli. Tātad mums ir problēma, un problēma ir jārisina. Protams, problēma ir tāda, ka tiek maksāts Itālijā, bet ne Francijā un, un Spānijā. Es esmu par visaptverošām sistēmām, par koordinējošām sistēmām, kādas mums būtu jāizvieno. Seriskjānī kungs. Vairāk reizes esmu bijis Kotrā, Triestē un Venēcijā, lai vest sarunas par šiem jautājumiem. Un Venēcijā bija pat tāda ceremonija, lai atzīmētu sadarbības apņemšanos starp četrām ostām šajā teritorijā Adrijas jūras piekrastē. Šajā sakarā ir nepieciešams, lai dažādie transporta veidi, galvenokārt dzelzceļš šajā uh, pasaules reģionā un savienojums starp Triestu un Kontēnu ir ļoti nozīmīgs. Es zinu, ka šeit ir problēmas ar vēstures mantojumu, bet, eh, bet eh, mm, tas ir svarīgi arī, lai osts varētu efektīvāk darboties. Un te ir runa par Revenu, Venēciju, Molfalkonu Triest un Koperu un Riekas. Šīs osts Rieka eh, Horvātijā jau ņem dalību šajā programmā. Jūs eh, runājat par Venecijas un Eh, eh, Rivenas ostu. Eh, kanālu, kanālu, um, un tas mums būtu noteikti jāuzlabo šī kanāla darbība. lai vispār pilnveidot situāciju Ziemeļa Adrijas reģionā. Sinž ir Portugāļu osta, tuvu eh, pie, pie eh, San Vansā, eh, Portugāls dienvidu rietumos, eh, kas ir zinām kā Eiropas smaile. Un tā ļoti īpaša osta. Mums ir 70 metru dziļums, un tad vidū ir 35 metru, un ostu var tiešām vēl krietni paplašināt. Daudzām ostām nepatīk būt tikai tranzītu ostām, izņemot vidusjūru. Vienmēr viņi vēlas arī piekļuvušo sauszemes teritoriju attīstīt. Un Sinģi ir piemērs, kur tranzīta osta neizmanto savu potenciālu, kas grib kļūt par ostu ar spēcīgas sauszemes teritoriju eh, piekļuvušu, bet ir nepieciešams, lai to īstenotu, dzels uh, eh, sliežu savienojums ar Madridu kā tas tiks izveidots, tad situācija būtiski uzlabosies. Jūs jautājāt, kāds ir elements, lai attiecības starp Briselu un reģionālām vai nacionālām varas iestādēm koordinētu? Mana atbilde ir tāda. Labi, projekti, labi pētījumi, labi pieteikumi. Un ja pieteikumi būs labi, tad es domāju, ka arī pieteikumi saņems finansējumu. Jensenas kundze, jūs droši vien piekrītiet tam, ka ir nepieciešams infrastruktūru attīstīt. bet tas viss notiek lēnām. Jūs jau redzējāt šorīt eh, to attiecībā uz dzelzceļa projektiem, ka uh, tie paiet 10 gadus, 12 gadus, tas ir ilgs laiks. Pat ilgāk, ilgāk, jā. Un cinģā darboņu skaits ir vēl krietni lielāks attiecībā uz jūras maģistrāli, tādēļ mums ir jāsāk šis darbs un jaunajā finanšu perspektīvā. Eh, jūs vēlējāt par to komentārus dzirdēt, ja ostām un pieviļējušai sauszemes teritorijai un loģistikas platformām ir projekti un masterplāni, tad mēs varam precīzi noteikt vajadzības. Bet, kā jau iepriekš teicu, ja mēs šeit, Briselē, noskaidrojam situāciju, kādu finansējumu iespējas pastāv un sniedzam padoms eh, potenciālajiem saņēmējiem, tad arī ir potenciāli vislabākais rezultāts un virzība var notikt uh, raitāk. Par Krievijas laikam jau esmu komentējis. Es domāju, problēma ir nopietna, un mums tiešām to vajadzētu risināt. Mums ir kraus piegādes no ziemeļiem un no dienvidiem. Jautājums par Melnojūru, Konstanca un Bulgāru ostas. Un ļoti šaura e, dardaneļu, tātad šis šaurums. E, Tas ir ļoti delikāta situācija. Maisners kundze. Esmu arī viesojies Bremerhāfenā. Un bija skaidrs, ka jaunā osta, par kuru jūs runājāt, eh, rietumos no Bremenhāfens, ka par to ir jārunā. Bremerhāfen ir labs piemērs sadarbībā ar citām ostām. Daudz to nezina, bet viņiem ir lieliski sadarbība ar vienu no lielākajām ostām Itālijā - Džoetāro. Cīr, tīr tra, eh, tranzit ost. Un, un 30 gadu sadarbība jau pastāv. Ir šāds uh, sadarbības nolīgums ar Džoetāro. Tieši šāda veida risinājumi mums ir nepieciešami. Sadarbības starp ļoti efektīvām ostām ar ļoti labi noviet, izvietotām ostām. Tā lūk šeit arī nākotne. Un gal galā pie jums, priekšsēžkungs, pie jūsu jautājumu, vēl neesmu veids sarunas starptautisko jūrniecības organizāciju Londonā, taisos viņas drīzumā apmeklēt, bet jūs minētā problēma ir jārisina. Tā kā neesmu vēl šīs sarunas uzsācis, konkrētāk neko nevar teikt pat labam, bet um, man ir iecerēt vizīt pie viņiem Liels paldies, Valenta Delivēla kungs, par jūsu prezentāciju un arī par atbildēm mūsu jautājumiem. Mēs eh, arī turpmāk gribam uzturēt dialogu ar jums un citiem koordinātoriem. Liels paldies! So, kolēģi. Tā, kolēģi, tagad Mēs mainīsim runātāja runātāju, un tagad lūdzu Karla Pejs, nāciet šeit, apsēdieties mūsu blakus. Es nekad nebiju domājis, ka pienāks diena, kad jūs sēdēsiet man blakus. Es arī jūs sen neesmu redzējis, saka Karla. Un nākošais jautājums mūsu darba kārtībā ir Eiropas transporta tīkla 18. un 30. prioritārais projekts. Te ir arī par eh, Donavu līdz eh, Šeltai, tad tāda jūras maģistrāles. Es zinu, es varētu sveikt visus koordinatorus vienādi sirsnīgi, bet jo īpaši man ir prieks par Kārlu. Nu, tad vārds jums. Labāk runājiet pie tā, pie tā mikrofona. Liels paldies, Brain. Vispirms man jāpateicas jums. Es ar vienu uzticos <laughs> kolēģiem, es esmu pārliecināta, ka viņi var runāt milzīgi gari. Bet es varētu būt pati sava koordinātori, jo es paraugos uz dirku, es jau redzu, te gandrīz bija konflikts starp flāmiem un beļģiem, bet es esmu pārliecināta, to konfliktu var mm, atrisināt, nu, būtībā es varētu būt pati sev koordinātori. Uh, Dārgie parlamentārieši, es gribētu sākt ar beigām. Un tātad es gribētu pasīt, sacīt, kādi ir secinājumi, kas izriet no mana divu gadu koordinators darba. Un tātad eh, jūs varat pārbaudīt, vai es darīju to, kas man bija jādara. Tātad vispirms par iekšzemes navigāciju, kuģošanu. Tā ir tiešām būtu jāsekmē reģiona attīstība, un es domāju, ka Donavas uh, attīstība, uh, kuģošanas attīstība Donavā uzlabo arī visa Reinas reģiona, er, Reinas basēna attīstību. Un tad, kad uh, mēs raugāmies uz kādu ūdens ceļa uzlabošanu, iekšzemes ūdens ceļa uzlabošanu, mums vienmēr jāraugās arī, kāda būs ietekme uz uh, reģionu. Ja mums nav intermodālā eh, skatījuma, ja mēs neesam sagatavojuši ostas, par kurām runāja Oliveiras kungs, tad mēs esam savu uzdevumu izdarījuši ļoti sliktā līmenī. Tātad Donavas basēns ir mūsu eh, galvenais uh, uzmanības objekts, ne tikai pati Donavas upe. Šī upe var eh, nodrošināt sociālo, ekonomisko un eh, vides un transporta izaugsmi. Tad mums vajag uh, savietojamu uh, modalitāti, lai uh, ņemot vērā visu to naudu un visus pūliņus, ko mēs esam ieguldījuši, lai panāktu šīs upes eh, attīstību kuģošanas ziņā, mums ir jāraugās, vai mēs arī izpildām vīdes prasības, vai ir pietiekoši laba flote, vai ir modelis kuģim pienācīgs un vai ir uh, labi darbojas mašīna telpa, vai tas viss ir tā sakot zaļš. Tātad mums ir jāparaugās arī no industriālā viedokļa. Mēs daudz strādājam ar kopīgajiem uh, principiem. Tā ir vienošanās, kuru ir parakstījuši visi iesaistītie ministri, e, un e, Donavas gadījumā tās ir daudzas valsts, kas ir iesaistītas. Tātad visi šie ministri vietojās par kopējiem principiem, un mēs vēl kaut ko pielikām tam klāt. Mēs redzam, kas, kā reģions ir. Uh, ir tāda kā kaujas vieta visām tām valstīm, kas ir daļa no Eiropas Savienības un kurās tek Donavas upe. Un tāpēc ir svarīgi, lai ieviešot jaunu projektu, es varētu valdībām un citām iestādēm, kas nodarbojas ar šo projektu, lai es varētu viņiem pateikt, kā tās var īstenot vides prasības. Un vides aktīvistu grupas ir ļoti aktīvas, tās tiešām grib zināt, kas notiek. Un šīm grupām ir taisnība, jo upe nav kā kas tāds uh, nesvarīgs. Tas upe ir kā dzīves organisms, un tāpēc arī cilvēki tai velti lielu uzmanību. Un uh, tad katram. Uh, Um, katra upe var tikt uztverta kā cilvēks, kā dzīve, kā persona. Ā, jums nāk mērzīja prātā <laughs> šai sakarā aktjors. Bet cilvēku, to cilvēku, kas dzīvo ap uh, Donavu, viņu skatījumā Donava ir kaut kas svēts. Un šie kopīgie principi tad mums palīdz jau tagad un tad nākotnē. Ja ierodas eksperts un stāsta, ja jūs darīsiet šo, tad eh, rezultāti būs tādi, tad mēs arī izpildīsim tiesību aktu prasības. Jā, mums ir jāatrisina sastrēgumu vietu problēmu. Jo, ja mē, bet ja mēs to izdarīsim, tad, tad eksports, eh, tad eh, mainīsies viss tas skatījums. Un es domāju, najādas, ar kurām man saistās Donava, šīs būtnes arī mums ļoti var palīdzēt šā jautājumā. Um, te, tehniskā um, attīstība attiecībā uz baržām, piemēram, ir lielā mērā sekmējusi šo kuģošanu padarīt iespējamu, jo īpaši tajās valstīs, kas līdz šim ilgu laiku bija atstātas novārtā. Nu, tad tāds ir kopskats, vispārējā aina, ko gribēju jums sniegt. Un tagad runājot konkrētāk, šis otrais gads pagāja ļoti ātri, jo valdībās Austrumēropas valstīs bija daudz izmaiņu un es domāju, te ir arī jautājums par civilizāciju, bet ja jūs sākat kā koordinators, tad skaidrs, ka vispirms jūs dodaties pie šīs valdības un pasakāt, kas jūs esat, es esmu šeit un vai es jums var kaut kā būt noderīgi. Bet ja nav valdības, tad skaidrs, ka to ir ļu, ļoti grūti izdarīt kaut ko. Tāpēc es. Uh, Mm, saku, ka daudzās valstīs bija tāda neliela problēma, mums bija jāgaida līdz atkal e, ir jaunā valdība. Mēs ceļojām uz daudzām valstīm, uz Rumāniju, Ungāriju, Bulgāriju un arī uz Franciju, Hāgu, Beļģiju. Un Eh, nākotnē mums jādodas arī uz eh, valstīm, tādām kā Serbija, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Par laimi ne tikai Senskelti, bet un Donava ir iesaistīts kuģniecībā, bet arī Ziemeļitālijā un Čehijā ir šādas upes, bet es pie tām atgriezīšos pēc brīža. Šī te darbības programma Najādes tiešām risina tās problēmas, ar kurām saskars kuģniecība. Tā ir ļoti nopietna programma, jo šīs upju informācijas sistēmas mums nodrošinās drošību un ilgspējību tiem cilvēkiem, kas dzīvo gar upi. Daudzām Daudzas upes plūst cauri pilsētas centriem, tātad, ja jums ir daudz bīstamas kravas uz kuģiem, tātad jums ir arī jāņem vērā, kas viss ir apkārt šīm upēm. Eiropas politikas atbalsts un uh, ievērojam finanšu palīdzību. Tā ar mums, protams, ir ļoti noderīga. Es vēlāk atgriezīšos pie uh, makro, uh, ar makro ekonomiku argumentētajiem aspektiem. Un es sākšu ar Vācijas projektu, tātad es došos zien, no ziemeļiem uz dienvidiem. Tātad, protams, vispirms ir runa par Bavāriju. Tas ir ļoti delikāts jautājums. Te nu ja mēs esam. Ko mēs esam līdz šim izdarījuši? Mēs esam īstenoši, īstenojuši kopīgos principus. Tiks veikts pētījums, to darīs Bavārijas centralizētā valdība, un šo pētījumu uzraudzīs uzrauga grupa, bet gan vīdes organizācijas, gan eh, tirzniecības kameras pārstāvi, gan transportētāji, tie visi piedalās šajā procesē. Vispirms 30 gadu garumā viņi viens ar otru vispār nerunāja. Tagad beidzot mēs esam to panākuši, ka viņi runā. Tagad viņi kopā šajā uzraudzības grupā. Un ar šo pieeju Es gribu panākt to, lai beigās neviens neteiktu, šis nav mans pētījums. Es gribu, lai tas būtu katra pētījums, lai katrs varētu sacīt, es ļoti uzmanīgi sekoju tam, kas notiek, es ieguldīju sevi šajā darbā, tiešām tā ir. Tas ir neatgarī, neatkarīgs pētījums, varbūt man tas rezultāts nevisai patīk, bet tas ir neatkarīgs pētījums un tas ir ļoti vērtīgi. Mēs tātad tiešām gribam, lai tas būtu neatkarīgs pētījums un lai visi cilvēki, kas piedalījās šai grupā, justos iesaistīti un tā, ka viņu viedoklis tika atainots šai pētījumā. Es ceru, ka rezultāts būs pozitīvs. Un tad Austrijas uh, sekcija Donavā. Es domāju, ka tas ir tāds kā parauga projekts jo te tiešām tiek apvienoti um, ieguvumi no vides viedokļa un arī tie ieguvumi, kas nāk par labu kuģniecībai. Austrijā Nacionālais parks, ar kuru plūst Donava. tiks eh, glābts. Tātad šis parks, pateicoties projektam, tiks glābts. Slovākijas un Ungārijas sekts um, um, nogrieznes Donavā. Tā ir ļoti tāda jutīga daļa. Iespējams, jūs zināt, ka Hāgas tiesā bija spriedums par šo daļu. Un uh, katra no pusēm šajā spriedumā uh, izlasīja to, kas tai labāk patika. Bieži vien tādi ir rezultāti, bet no politiskā viedokļa šo problēmu risināt nav viegli. Es domāju, ka man no politikas ir jāpaliek, man politika jāatstāj pie malas, uz man tas neatiecas, un es vienkārši raugos uz praktiskajiem iespējamiem risinājumiem. Varbūt mēs varam uh, satikties, vienoties ar šādu kopsaucēju. Bulgārijas un Rumānijas nogrieznis Donavas upei. Šajā gadījumā mēs mēģinām panākt, lai Bulgāri un Rumāņi sadarboties, lai viņi visu upes sakarā darītu kopā, jo robeža ir upes vidū, līdz ar to jūs nevarat uh, piesārņot vienu pusi un otra tad paliks tīra vai tam nav jēgas. Mēs mēģinām panākt to, lai Bulgāri Rumāņi sadarbotos. Viena no problēmām Rumāņiem ir, ir stores, ja tur ir eh, tas ļoti jūtīgs jautājums. Tās ir ļoti jūtīgas šeit, tā viņām dzīvotne ir. Neviens negrib traucēt storēm. Un šeit ir arī direktīva, kas eh, attiecas uz dzīvotņu aizsardzību, un tas ir ļoti svarīgi. Viss, ko mēs darām, ir vērsts uz šo mērķi. Bet ja mēs redzam, ka valdības cīnās, Tad šis gadījums te ir tiešām piemērs tam. Eiropas Savienības tiesību akti ir ļoti sarežģīti, un eh, ne visas eh, valdības var tikt ar to galā. Uh, un, izpil, un pastāvīgi saskars ar lielām problēmām. Un tāpēc mēs mēģinām šo procesu mazliet atvieglot. Mūsu eksperti skaidri pasaka, kas ir jādama, jādara, un tad šāds būs rezultāts, un tad var doties tālāk. Mēs mēģinām tā tad atrast veidu, kā tomēr var kaut ko panākt. Es domāju, tas arī būtu galvenais, kas man būtu sakāms par Donavu resenu šeltu. Šeit nav iesaistītas daudzas dalībvalstis. Tad tas ir 30. projekts. Vienīgais veids, kā risināt šo problēmu, ir ar um, iebraukšanas maksām un starpvaldību grupā tiek runāts par finansējumu un par šo uh, iebraukšanas maksas iekasēšanas sistēmu. Tādā veidā tad eh, tiktu panākti papildu finanšu līdzekļi. Un eh, mēs saucam šo projektu par senšeltu, bet būtībā šelta netiek sasniegt. Ir viena pietura ternoze, tā, tā, tā ir tā vieta, kur eh, flāmi un beļģi vada sarunas, lai izveidotu lielas slūžas. Un es domāju tātad no flāmu un bēļģu, un iespējams mēs ceram arī no franču puses būs uh, finansējums. Tad, tad man ir Itālija un Čehija. Mēs uz Elbas apmeklējām e, eh, robežu punktu ar Vāciju. Tas bija Deičinā. Tas bija martā. Un no šī punkta varētu apvienot lielo industriālo teritoriju no Če Čehu pusē ar Vācijas, ar Vācijas ostu bet tā te nav sarežģījumi ar dažādām valdībām, bet tas ir jārisina Čehijai. Čehijai ir uh, grūtības ar dažādām vīdes aizsardzības grupām un transporta sektora darbiniekiem. Un nu, mēs ceram, ka Čehija varēs šo problēmu atrisināt. Itālijā po upē bija kaut kas abrīnojams netika uh, lūgts uh, finansiāls atbalsts. Mēs ar prieku devām to atbalstu, ko viņi bija lūguši, jo patiesībā viņi vei, darbu veica paši. Un viņi mēģina šos kanālus po uh, arī uh, šos um, po upes uh, kanālus uz Matovu uh, paaugstināt uz uh, 5A kategoriju. Tas ir tiešām neticami, ko viņi dara. Tas ir lielis darbs, ko itāļi paši bez mūsu palīdzības, bez mūsu finanšu palīdzības dara. Mēs, protams, satikām mūsu mīļo Paulu. Paulo. Tad bija. Viņi arī saņēma piecas baržas, un eh, tās bija tā kā tādas, tā kā tādi upes autobusi transportēšanai. Un tas tie ir e, regulāri maršruti, kas sāk, reisi, kas sākās 2005. gada februārī. Un to viņi ir darījuši bez jebkāda finanšu atbalsta no mūsu puses. Es domāju, Brian teica, esmu arī diezgan sīki pastāstījusi, un es esmu gatava jūsu jautājumiem. Paldies, Kārla! Liels paldies! Mums bija tikai pāris runātāji, bet tad jūs minējāt Vīni un Donavu un Austriju. Un tad bija skaidrs, ka Lichtenbergas kundzei te kaut kas būs sakams. Bet es esmu pārliecināts par to, ka Donavas baseins mums ir ļoti svarīgs. Šī komiteja ir savā ziņā adoptējusi Donavu. Visiem patīk Donava, Donavas baseins, un es esmu pārliecināts, ka arī Tičaus kundzei par to kaut kas būs sakāms par Donavu vai Donavas baseinu. Vai varbūt mums tas būtu jāsauc uh, par sēnu, sēnu un, un gandrīz šeltu šis te ceļa, šis te upes posms, ja jau līdz šeltē neaiziet. Tad galvenokārt es gribētu tātad dot vārdu Groškungam no Eiropas tautas partijas. Principā mums ir laiks, taču tas nenozīmē, ka jūs te varat gremdēties līriskās atkāpēs. Izteikšos īsi. Un tomēr mūsu bijusī kolēģi un koordinatori grib viņu ļoti sirsnīgi sveikt mūsu lokā. Un grib jums pateikties, jo jūsu veicamais darbs nav tas vienkāršākais un Mūsu koordinatori ir pieredzējusi, viņi zina, kā strādā parlaments, viņi zina, kā transporta ministri attiecas pret šīm problēmām. Es negribu tagad īpaši runāt par Flandriju un uh, Beļģiju, Nīderlandi. Jūs esat vienmēr bijusi zinām kā pragmātiski sieviete, tādēļ man ir pragmātisks jautājums, vai ir vērts tik daudz uh, naudu investēt šajā jomā, vai Reina ir vienīgā uh, iekš uh, zemes uh, ūdens ceļš, kur ir vēl vērts investēt. Ja es nebūtu šo jautājumu uzdevis, tad mans kolēģis Krāmers droši vien to būtu darījis. Es negribēju viņam atņemt autortiesības, bet tā kā es mūsu kolēģi zinu, kā ļoti pragmātiski sieviete, man ļoti interesē viņas atbildi šo jautājumu. Otrs jautājums. Uh, Koordinācija ir nepieciešama, vai, bet vai jums nešķiet arī, ka īpaši šajā jomā ir nolīgums, bet viens no lielākiem konfliktiem ir, e, konflikta potenciāliem ir dabiskā vide. Tur, kur Natūra 2000 vēl nedarbojas, to tagad vēlas iedarbināt, lai sadarbībā ar iedzotājiem e, zināms attīstības virziens nepieļaut. Es neminēšu piemērus. Bet skaidrs ir, ka ir gadījumi, kur eh, koordinācija eh, ir nepieciešama nevis starp eh, valstīm, bet valstu iekšienē, starp dažādām teritoriālām vienībām, vai arī jūs pie šāda secinājuma nonākat? Un kā jūs redzat risinājumu? Jūs tā kā devāt mājienu, ka varbūt šo problēmu būtu jārisina profilaktiski. Un gal galā jautājums, kas vienmēr tiek paceļās, tas ir finansējumi vai par mazu finansējumu jautājums. Daļai tas atgriežas pie pirmā jautājuma, es neieslīgšu detaļās, bet ja mēs redzam dažus projekts, tad ir skaidrs, ka Attiecībā uz projektiem, kam ir eiropeisks raksturs, mēs lielu daļu finansējumu prasam no vienas dalību valsts. Kādi jūs šeit redzat vēl solidaritātes veidu? E, at, um, kā uh, papildinot Eiropas līdzfinansējumu. Pretējā gadījumā daudz kas var tikt iekavēts. Paldies par ļoti drosmīgu jautājumu, Mārtiņ. Un tagad sociālistu vārdā nākamā būs Tikau kundze, kas varbūt atbildēs mums jautājumus, vai Rēnai vajadzētu saņemt investīcijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es izteikšos rumāniski. Pagaidiet mirklīti. Ko prezent... Es gribu pateikties koordinātori par šo prezidentūru, kā jau priekšsēdētāji par šo prezentāciju, kā jau priekšsēdētājs sacīja. Mums eh, tā tad bija <laughs> liels. Mēs esam adoptējuši Donavu šai komitejai. tūkojums ir pieejams. Jā, e, kopš jau divus gadus mēs mēģinājām transporta komitejas darba kārtībā, transporta un e, turisma komitejas darba kārtībā, tātad septembra beigās pagājušā gada un oktobra sākumā iekļaut šo jautājumu. Mēs organizējam delegāciju uz trim valstīm - Austriju, Ungāriju, Rumāniju, un kopīgā tēma šai delegācijai bija Donava. Un galvenie secinājumi, kas izrietē no šī ceļojuma, bija tāda, ka Eiropas parlamentā ir jāveido Donavas attīstīšanas, veicināšanas eh, grupa. Uh, Un tagad šī sasaukuma laikā mēs zinām, ka Eiropas komisija arī risinās šīs e, reģionālās attīstības, sociālā un ekonomiskā aspekta jautājums. Un mēs zinām, ka Donava ar tiem ir ļoti cieši saistīta. Ja es gribētu, ja es varētu atbildēt Groša kungam. <clears throat> Jā, ir vajadzīgs jāiegulda, lai nodrošinātu jūras maģistrālu no Ziemeļjūras uz Melno jūru. Un tas ir atkarīgs tikai no mums. Mēs varam īstarot šo sapni. Mēs par 4000 km varam īsināt šo attālumu no Ziemeļjūras uz Melno jūru. Un mēs varam izveidot koridorus, kas sniegs uh, nozīmīgu ieguldījumu pasažieru un kravas pārvadājumiem Eiropas teritorijā. Man ir pāris jautājumi vispirms. Kāds jums, jūsu skatījumā, kāda būs iesaistīšanās šajā Donavas basēna attīstības stratēģijā? Mēs zinām, ka, diemžēl, ņemot vērā jūras transportu, daži upes posmi ir tādi, kur ir novērojami lieli konflikti starp transportā iesaistītiem un vides, akt, vides prasībām. Un Donavas delta ir pistroja kanāls, kas arī ir svarīgs. Un tad atgriežoties pie najādas programmas. Diemžēl ir tādas valstis, katrā ziņā jaunās dalība valstis, kuras pavisam, ne, pavisam nelielā mērā ir izmantojušas najādi programmas eh, piedāvātās iespējas. Varbūt jūs varētu kaut ko vairāk par to pastāstīt. Uh, Varbūt mēs varētu sagatavot kādu nākotnes darbību, kas tad veicinātu piekļuvu šim instrumentam. Un vēl es gribēju sacīt, mēs esam jūsu partneri un mūs interesē attīstīt eh, transportu Donavā. Mums arī interesē Eiropas stratēģija Donavas basēna attīstībai. Tagad Sterksa kungs un tad es lūk, eh, tad būs Lichtenbergs kundze, daudzi citi un Krāmer kungs. Lūdzu, Dirk. Paldies, un paldies arī uh, eh, mīļajā Karlai par šo uh, izsmeļošo priekšlasījumu. Ir labas ziņas par jūsu pašas projektu, tāpēc, ka. Um, Tāpēc, ka tas viss ir ļoti praktisks. Uh, darbs. Un uh, pa šiem ceļiem notiek aktīvs transports. Jūs arī runājāt par rietumu uh, Heldes uh, rajonu. Man gribētu zināt, vai jūs uzskatāt šo projektu arī par tādu projektu, kas nodrošina piekļūšam areālam vai nē. Un vēl ir ļoti svarīga ir šī rīku sistēma, jo tā ir pirmā reize, eh, eh, nevis rīku, bet nodokļu sistēma, tā ir pirmā reize, kad uz um, iekšzemes uh, ūdens ceļa Uh, tiek uh, pieprasīts nodoklis par braukšanu pa šūdensceļu, tiek pieprasīts nodoklis. Ir ļoti labi doties uz tenozu, jo viss uh, šis kanāls uh, ir viss tas īsākais ceļš un arī vislabākais veids, kā pārkraut kravu no krāvas kuģiem, kas brauc pa atklātām ūdens tilpnēm, uz tiem, kas brauc pa iekšzemes ūdens tilpnēm. Un uh, arī tur svarīga ir slūžu modernizēšana. Tepat arī ir jāuzdod jautājums, ko Elka Dravikungs šī reģiona sakarā uzdeva. Tātad jūs runājāt par iekšzemes ūdeņu projektu produktiem un tieši slūžu sakarā. Un tas ir eh, tā ir liela slūža, tas liels slūža pie ģentes. Un rūpnieciskā pārvietošanās šeit ir svarīga arī lielajiem uh, kuģiem. Un tāpēc, runājot par šāda veida lielām slūžām, mums jādomā par sasaisti uh, Eh, starp eh, piekrastes eh, kuģ, kuģniecību un iekšzemes kuģniecību. Un tā es pilnā mērā piekrītu jūsu priekšlikumam. Vēl mazliet vispārīgāks dabas jautājums. Man radās iespējas, ka, ka ar vidi saistītie jautājumi, no transportu tā ir saistītie jautājumi. Itin bieži ir pretnostatīti viens otram, nevis papildina viens otru, un tā 2000. gadā pieņemtā ostu politika ne tikai ir orientēta uz to, kā labāk izmantot uh, valsts palīdzību, bet arī kā labi pielietot uh, transporta uh, tīklu sakrā izstrādātās direktīvas kā vadlīnijas. Un Tātad šajā sakrā mēs varam aplūkot vairākus projektus, ko jūs par to domājat. Un visbeidzot, runājot par iekšzemes skuģošanu, ir tas, ka nepietiekoši daudz likumdošanas spēks piešķirts. Paldies! Un tagad mēs uzklausīsim atbildes un tad ķersimies pie otrā raunda jautājumiem. Jā, protams, protams. Tā kā jau tas bija plānots, tā darīsim. Vai eh, jūs vēlties slēgt kuģošanai Reinu, ka tiek uzdots jautājums? Uh, no Karla Strejas puses un ko mēs tad uh, varam interpretēt uh, kuģošanu pa Donau, kur ir vēl vairāk valstu un rajonu iesaistīti šajā skaistās upes tecēšanā. Es domāju, ka vienīgais kas tie, eh, domāju, ka tiešām ir svarīgi eh, gan, gan risināt to, kas skār atsevišķas valsts, bet vēl svarīgāk ir risināt to, kas eh, attiecas uz dažādām valstīm, piemēram, starp Slovākiju un. Ungārija, kādi tur jautājumi jārisina, šie starpvalstu jautājumi ir būtiski. Mm, jo dzīvojam taču 21. gadsimtā, un Eh, jau vēsturiski eh, šī un citas problēmas ir bijušas ļoti jūtīgas. Tāpēc mums arī eh, šādās situācijās meklēt risinājums jārīkos ļoti uzmanīgi. Es domāju, ka mēs varam atrisināt šo problēmu starp Ungāriju un Slovākiju, kas ir izveidojusies, un varam to izdarīt pragmatiskā veidā, nevis politiskā veidā. Tieši pragmatiskā veidā jārīkojas. Neviens um, man uh, neait, neviens man neaicina atgriezties politikā, bet uh, man ir dots uzdevums meklēt risinājumus. Politika ir valdību ziņā. Un es arī centīšos neizniekot ne laiku, ne resursus un, un centīšos atrast uh, tos uh, risinājumus, kas ir svarīgi visiem un skatoties arī uz pagātnes situāciju. Eh, eh, so arbeiten wir, äh, arbeiten wir auch, auch weiter und ich bin davon sicher, äh, dass alle Länder, die. Esmu pārliecināta, ka visas valstis, kuras ir Donavas piekrastēs, redz, ka viņam jāsadarbojas. Nevar katrs domāt tikai par sevi, citādāk būs stagnācija un nekas vairs nevirzīsies uz priekšu. Kaut vai ja Serbija bloķēs, tad Austrija neko vairs nevar padarīt. Tā nevar. Austrija tad būs iesprostot starp Vāciju un Serbiju. Tā kā visiem jāredz, ka mēs esam tādā ķēdītē posms un visiem ir jābūt gataviem iekustēties. bet tas veids, kā nākotnē kustēsies, kurš un katrs tas ir, būs atšķirīgs. Dažiem būs politisks risinājums, citiem būs pragmātisks risinājums. Attiecībā uz Slovākiju un Ungāriju droši vien būs pragmātisks risinājums. Cits eh, risinājums kā Līdzfinansējums, eh, to es īsti nesapratu šo jautājumu. Jautājums attiecās, piemēram, uz projektiem, es neminēšu tos tagad pa vienam, kur 80% finansējumu ir vienā valstī, bet projekts skar 5-6 valsts šajā gadījumā Eiropas līdzfinansējums veltīts visam projektam, bet šī viena valsts varbūt rada vislielākās grūtības, tajā izdara liels investīcijas, piemēram, slūžas ar 80-90 miljonu eirām. kur iegūms no investīcijas nav vienā valstī, bet investīcijas ir jāizdara vienā valstī. Līdz šim atbilde nauda nav vislielākā problēma. Eiropas programmās ir daudz naudu paredzēts, un tā tiešām nav galvenā problēma. Līdz šim nav ne, vienā gadījumā bijis tā, ka nauda bija eh, galvenais šķērslis, kur dēļ kaut kas neizdevās. Ir daudz problēmas, bet ne nauda. Jauki. Un tad. Jā. Tā tad eh, tikau kundzes pareizi izrunāju, jā? Ja? Es domāju, ka ļoti labi šī doma apvienot eh, transportēšanas, ar transportu saistītos jautājumus un ar turismu saistītos jautājumus. Eh, tā Donau varētu uh, um, būt sistēma, kas palīdz pārvietot cilvēkus un, un ļoti šī te transporta arterija varētu būt cilvēkiem tuva. Tas patiešām ir ļoti, ļoti skaists ceļojums no Vīnas uz Bratislavu un līdz ar to atbrīvotos arī mm, nebūtu noslodzes tik liela uz autoceļiem. Es domāju, ka tā ir ļoti laba ideja, un mēs visu laiku tieši propanējam šādus risinājumus. Es, dom, es ceru, ka būs vēl lielāka panākuma nākotnē nekā līdz šim mums šai sakrā izdevies sasniegt. Par intergrupu man jāsaka, ka tas būtu kaut kas ļoti labi darbs. Man nekas pret to nav pretī, bet padomus sanāksmē Zviedrijā mūsu agrākais kolēģis Nilsona kungs. Eh, viņš runāja par intergrupu, un es pilnīgi tā greizsirdīgi to klausījos un domāju, varbūt šādu grupu varētu izveidot arī Donavas uh, ups projekta sakarā. Uh, man tiešām būtu prieks, ja tādu grupu izveidot, izdotos izveidot. Es domāju, ka jūs īstenībā jau sniedzāt uh, Groškungam atbildi, jo savienot Ziemeļjūru ar Melno jūru uh, diez vai būtu laba ideja, diez vai no Rotterdams uz Konstanci dodas daudz kuģu, manuprāt, viņi dodas pa apkārtceļu. Bet tomēr varētu būt daudz uh, eh, kravu, kas ceļo no Rotterdams uz Vīni vai uz uh, Vāciju, mm, Donavas augstecē un tālāk uz Ungāriju. Tie ir milzīgi attālumi. Un ja mēs varētu visus šos kravu pārvadājumus novirzīt no autoceļiem uz ūdens ceļiem, tad būtu daudz mazāk ceļu noslogoti. Un es arī atceros, kad iznāca runāt ar Bavārijas valdības pārstāvjiem. Tad eh, es man arī nācās dzirdēt, ka viņi teica, nu gada laikā vairs nebūs tik daudz uh, eh, kravas automašīnu uz ceļiem. Tā kā šeit mēs vēl varam turpināt šo darbu, atslogojot autoceļu, strādājot vidē draudzīgi, vidē draudzīgi. Un tad arī, protams, ir nepieciešams gan drošības mm, pasākumu tīkls, jā, jānodrošina tīri dzinēji, lai būtu arī labi organizētas ugunsdzēsēji brigādes pie Donavas Nu, šie ir tie apstākļi, kuri jāņem vērā, organizējot navigācijas ceļus. Jā, man būtu prieks strateģisku jautājumu risināšanā nākotnē tapt iesaistītāji. Un Zviedrijā, kad mēs strādājām pie Baltijas jūras politikas, uh, tad eh, atzīmējam to, ka eh, Baltijas jūra tiek uztvērta kā makro reģions, un šo konceptu varētu attiecināt arī uz Donavu, jo Donavai kā ūdensceļam ir tās pašas pazīmes. Tātad tas ir eh, Eiropas Savienības ūdensceļš, tur ir iesaistītas daudzas dalību valstis kā reģionālas dalībvalsts Donava ir apmēram 2800 km gara pārvietošanās as, ja tā varētu izteikties. Un tagad es esmu ķērsies pie Krāmera kunga svarīgiem jautājumiem par transporta ceļiem, bet viņš jau labāk šīs vidas lietas zina nekā es. Bet, eh, lūk, šāda pieeja, pat cik tā ir holis, holistiska, visaptvaroša pieeja, eh, tā ir ļoti būtiska eh, arī Donavai, jo tas nav tikai atsevišķi transporta vai tikai atsevišķi vide, arī turisms, tas ir arī industriāli objekti, kas ir pie upes, tas to visu var sasaistīt un vajag sasaistīt. Tā tad šī holistiskā pieeja ņem vērā visus iespējamos aspektus. Eh, par šo te bistroju kanālu, par to jums faktiski nemaz man nevajadzēja jautāt, jo tas ir politisks dabas jautājums. Mums vajadzētu mazliet eh, stāvēt malā, jo tas ir sens reģiona valdību mm, tāds problemātisks jautājums. Varbūt jūs varētu man pateikt, kādas valstis eh, izjūt saistī, problēmu saistībā ar saistībā ar najaudas programmu. Un uh, es arī tad tika uzdots jautājums par likumdošanas aktiem eh, sākot no 1839. Eh, gada starp eh, Flandriju un Nīderlandi. Nu, nu, nejautājiet man tik nopietnus un jūtīgus jautājumus. Bet tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ļoti svarīgs. Tad finansējums ir ļoti svarīgs jautājums jo pašlaik ir vajadzīgs vēl miljards uh, šī jaunā kanāla celtniecībai, un, un tas ir saistīts arī ar piekļuvu industriālajām uh, jomām, turismam, uh, ūdens apsaimniekošanu, ūdens saimniecību. Tas tiešām ir milzīgs projekts. Tenūza gifte ir tas īsākais ceļš. Un šī gadījumā vides jautājums un transporta jautājums ir grūti apvienot. Mēs darām visu iespējamo strādājot ar valdībām, bet te nu un cenšamies atrast vieglākus ceļus, nu nevieglus, bet vieglākus ceļus, kā šo kanālu uh, veidot, lai nebūtu apdraudējums dabai. Jā, navigācijas sakarā ir daudz, daudz dažādu problēmu. Mums arī Nīderlandē e, puse no flotas ir holandiešu, pārējā ir e, beļģi, mēs valsts finansējumu nesaņemam, un problēmas ir lielas, un ja mēs nebūsim ļoti uzmanīgi savā darbā, tad daudzas, daudzas uh, skaistas uh, kuģojamas upes piedzīvos to dienu, kad tur vairs nebūs kuģu. Paldies, Karla! Un tagad ir vēl četri jautājumi, un mēģināsim līdz pieciem ķerties uh, tik galā šo projektu un tālāk pie tad nākošā projekta. Tad, bet sāksim ar Lichtenbergers kundzi. Jā, paldies par šo ziņojumu. Man ir arī, protams, dažas kritiskas piezīmes šajā sakarā, īpaši attiecībā uz to faktu, ka cik nu es saprotu situāciju, kāda ir Donavas upes sakrā, es saprotu, arī to problēmu, kas saistīta ar upes teltu. Mēs apmeklējām šo vietu, delegācija tur bija un redzējām, ka e, sasaiste starp e, e dzelzceļu un ceļu un upi nemaz nestrādā. Vai ļoti reti, kad ir šīs te labas, e, labās sasaites vietas. Mēs redzējām ostas, kas ir tukšas, priekšsēdētājs nav īsti sadzirdējis. Liktenbergers kundze atkārto, ka sasaista ar dzelceļu un upi vairumā gadījumā ir bijusi ļoti slikta. Bet vēl ar vienu nav analīze, e, kura rādītu, kas būtu uh, tur labs transporta veids. Nu, ja mēs e, nevien, ja nevien mēs skatāmies uz tālu nākotni, kad uh, um, naftas produktus sūtīs pa, transportēs pa Melno jūru. Bet es domāju, ka vissvarīgākā lieta ir tā, ka mums kopš uh, uh, Dienvidslāvijas kāda uh, kad mēs iejaucāmies, ir tomēr bijis uh, situācija bijusi tāda, ka nav uh, piesaiste upei. Tā problēma ir tāda, kad ir jāveido piesaiste upei, sasaiste, tātad krāvu pārkraušanas vietas, lai mēs varētu Donavu izmantot pilnā mērā. Uh, Tālāk jūs runājāt par Austrijas projektu uz austrumiem no Vīnas, kā minējāt to, ka tas būtu piemērs, kur varētu saukt par labās prakses piemēru. Es par to šaubos. Eh, ļoti daudzas organizācijas ir mm, bijuši iesaistīts, bet vajadzētu rūpīgāk izvērtēt, kā tas ir īstenībā bijis. Un arī par Filshofenu, kā jau es iepriekš teicu, tā nav tik daudz uh, problēma, problēma kopums, kas saistīts ar upi, bet tās ir problēmas, kas saistīts ar loģistiku. Uh, Un varētu būt tur labas iespējas turistam, turismam un transportam, ja mēs izjūtam, izrādam cieņu dabai, bet mēs taču nedrīkstam iznīcināt uh, upi. Es saprotu, ka arī turisms kaut kādā mērā uh, apdraud upi, bet, nu, tā tieši cilvēks jau nē. Un, ja nu mēs varētu sasaistīt šo transportu un turismu un, un, un piemērot attiecīgo upi, apju transportu, tad tas būtu patiešām īsti labās prakses gadījums. Vandana kungam lūdzu vārds. Es vēlos izteikt atzinību Feiskundzē par uh, ziņojumu. Un jūs arī runājāt par to, ka varētu Melno un Ziemeļjūru sasaistīt. Nu, jāsaka, tas nu tiešām būtu savu veidu par excellence izcils Eiropas mēroga projekts. Bet uh, par infrastruktūru. Runājot, ir jājūt arī atbildība par dabu. Es gan negribētu uzsākt šeit diskusiju par to, kurš bija pirmais cālis vai vista, bet mums arī ir jāizmanto mm, šī te savā veidā zelta transporta artērija upe, jo tas ir relatīvas drošs transporta veids un arī vidē, drošs, vidē draudzīgs transporta veids. Tā kā mums nevajag nekādu šeit pretrunu uh, Uh, attīstīt, nostādot pretī vidi un infrastruktūru. Mēs varam šeit ļoti labu integrāciju starp abām šīm lietām vērot. Ir, protams, cilvēki, kur paniski sauc, jāsako līdz dabas jautājumiem, jābeidz tās ir vienkārši jāturpina integritēt šīs uh, lietas. Tālāk, kundze, jūs runājāt par monitoringa grupu. Pēdējā laikā esmu daudz lasījis Vācijas presē uh, par tām cīņām, kas notiek starp Minheni un Berlīnu, kam tad jābūt šajā grupā. Tāpēc man ir šāds jautājums, kur vēlas uzdot uh, eh, jumt, jums, vai mums nevajadzētu šajā sakrā uh, eh, konkrētus darbus uzsākt. Un visbeidzot par pētījumu šī pētījuma rezultātiem jābūt saistošiem, jo šim te zelta ceļam eh, starp abām jūrām jādod zaļā gaisma. Paldies Gansen kungam vārds. Paldies priekšsēdātāji. Eh, Pējas kundze ļoti labi paveikts darbs jo eh, domas ir visas ļoti precīzi izklāstītas un arī uh, mūs priecē, ka mūsu bāžas par eh, naudas izdevumiem ir ņemtas vērā, un tur arī viss ir sakārtots. Tāpat arī prioritātes ir sagrupētas. Un mans jautājums būtu šāds. Attiecībā uz laika plānojumu, kā izskatās šis laika grafiks? Un tas nav izvēlēts kā viens no uh, sešām svarīgākajām prioritātēm. Un uh, ļoti svarīgi, manuprāt, arī sasaistīt jūras transportu un iekšzemes ūdeņu mm, transportu. Faktiski par to jau uh, Kostas kungs, agrākais mūsu kolēģis, uh, par to runāja, kurš arī strādā ar uh, projektu, kas saistīta ar Porīvi upi par Poupu Itālijā, bet eh, varētu taču meklēt eh, vēl tālāk eh, resursus ostu un enerģijas sakarā. Mēs jau esam dzirdējuši par transportu, kas uh, pārvietojas pa jūru, uh, tad atdrīs jūras maršruti no Venēcijas uz Triestu, no Triestu uz Venēciju, un šo projektu vēlāk varētu integrēt Paupas projektā, bet jautājums tāds, vai to inkorporēs, vai tas paliks, kā Kosts kungs teica, atsevišķi. Paldies! Un pēdējais runātājs, ceru, būs īsts, ir Krēmer kungs. Es domāju, mums jārunā tieši valoda, 80% iekšzemes e, e, uģoša, kuģošana Eiropā notiek Reina e, dziļa upe ar e, saikni ar e, e Atlantiju un tā tālāk. E, kād, bet 80% e, e, līdzekļi tiek ieguldīti citos e, kuģos. Kādēļ e, e mēs uz Elbu gribam, e, piemēram, slūžas uzbūvēt, lai gan. E, pēdējo 20 gadu laikā. Div, eh, visu laiku ir noticis tā, ka elbe dēļ eh, plūdiem vai citiem eslu dēļ nav bijusi kuģojama. Tātad eh, ir tā, ka iekš. Šīs iekšzemes ūdens tiltnes, viņas ir tā, ka senāk bija teikts, ka eh, senāk uz Reinas tika teikts eh, eh, kuģis, eh, ahoj, bet tagad tiek teikts, o, oh, eh, kuģis, tāpēc, ka tik reti tur redzam kuģi. Eh, 80% kuģošanas notiek uz Reinas upes un 20% tikai uz citām upēm. Tādēļ šī, šie priekšstati, ka eh, milzīgi kuģi kuģos no Baltijas jūras uz Melno jūru, tas ir absurdi. Un ja dalībvaldes, es biju kādreiz diskusijā, cik jūs saņemsiet no Eiropas finansējuma 80-85%? Tas taču ir skaidrs, Eh, federāls pavalsts arī ir par to, jo federālā valdība to maksā, tur ir eh, darbiet iegūdi, eh, gums, tur arī celtnieki iegūst, es negribu teikt celtnieku mafiju. Tas ir svarīgs arguments, un kuģiem ir jāpielāgojas upēm. Tad mēs esam par to, tas ir vidē draudzīgs transporta līdzeklis, bet ne pretēji, ja trīs, četri kuģu dēļ tas notiek, tas nav saprātīgi, un privileģijas ir milzīgs. Uh, Eh, šo iekšzemes eh, ūdens tilpnu eh, kuģošanu, tur nav nekādu nodokļu. Un ja transportēriem pašiem būs jāsamaksā par šo izbūvēšanu, tad viņi kļūs daudz pieticīgāk attiecībā uz to, cik um, tas ir vajadzīgs, cik ir izbūvēti šie kuģi. Un es jums varu teikt par Donām, ja tur lielie kuģi brauks pa turien, tad turisms arī aizies dēlī. Uh, E, vispārējais ir sapņi. E, es gribēju runāt skaidru valodu. Tā es šas lietas redzu Vācijā, es to esmu pieredzējis. E, ūdens maģistrāls ar Berlīnu Hanover, tur nekas nenotiek, vairs tie sapņi beigušies tādēļ, ka tas vienkārši nedarbojas. Vācijā ir trīs cilvēki, kas strādā uh, ar um, šīm ūdens iekšzemes ūdens tilpnēm. Skaidrs, kāpēc viņi visu laiku bija šos projekts, jo viņi grib savas darbietas saglabāt. Paldies, Mihēl. Ir vēl citi arī, kas grib runāt. Mih, lūdzu, Groskungs. Jā, šis, šī replika bija arī pamats manam jautājumam sākumā. Es jau arī gribēju tev atbildēt, saka Mihēls. Uh, Nu, labi, ja jūs gribētu atbildēt. E, eh, Maikl, bet tu aizmirst pašu galveno, mo, mēs mīlam Donavu. Lūdzu, kā. Um, Mrs. Steinberger. Steinberger, eh, Lichtenbergeras kundze. Atvainojiet, es nepareizi sākumā jūsu vārdu izrunāju. Es domāju, jums ir pilnīgi taisnība. Nav savienojumu, tā tad nav arī kuģošanas. Var jau būt, ka ir kuģošana, bet tad nav arī kargo kuģošanas. Un bez tās nav nekādas jēgas. Mums viss jādara vienlaikus nevis uh, vienu pēc otras, jo tā tas aizņem pārāk daudz laika. Es jau sacīju sākumā, jums var būt sakārto dupe, bet ja jums nav tādi punkti, no kuriem tad var pārkraut krāvu uz upes transportu, tad tam nav jēgas. Un tāpēc mēs te runājam par intermodalitāti. Tas nozīmē, ka jau no paša sākuma mums ir jāsavieno upe ar dažādiem industriālajām zonām. Un eh, runājot par analīzi, kāda veida krava tā būtu Es domāju, ka valdības eh, Donavas piekras eh, valstīs grib eh, sekmēt šo kravas transportu. Tādā veidā mēs tiksim glābti no daudzām, daudziem sauzemes ceļiem. Es esmu Nīderlandes bērns, un Nīderlandē mēs nezinātu, ko iesākt, ja mums nebūtu iekšzemes ūdens ceļu, ja mēs nevarētu, piemēram, eh, preci nogādāt pa ūdeni. Es domāju, tieši tāpat arī Beļģijai. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Krāmer, kungs, es nerunāju par lielajiem kuģiem. Atnāciet pie mans mājās, pie šeltas, un jūs redzēsiet, ka ir lielie kuģi e, ir mazie kuģi un lielie kruīzi, kas nāk no pašas Konstances. Un tur tad tiek pārkrauti lielie konteineru kuģi. Un tie pienāk konteineru kuģiem tik tuvu šie kruīza kuģi, ka, ka cilvēki pasažieru uz kruīza kuģi vienkārši māja roku. Jā, man pilnīgi vai sirds stājas tur augoties. Pieskarās Viņi pat cilvēki pat var pasažieri pieskarties tiem kuģiem. Bet eh, šeltā ir ļoti daudz turisma. Jūs, protams, Donavu nevarat salīdzināt ar šeltu. Bet, nu, jā, tur ūdeņi ir diezgan nemierīgi, bet es domāju, mēs varam apvienot lielos kuģus ar turismu. Par to nav nekādu šaubu, vismaz man nav. Un Austrijas projekts. Nacionālā parka projekta vadītājs, kad mēs tur šo parku apmeklējām, arī bija tur klāt, un visa grupa bija ļoti apsmie, apmierināta ar šo darbu citādi. Šim uh, Nacionālajam parkam būtu beigas, tas tam draudēja izžūšana. Varbūt jūs ar citiem cilvēkiem esat runājis, bet uh, es dzirdēju tikai labas atsāksmes. Jūs sacījāt, ka Filshovenā uh, nav jautājums par upi, te es īsti nesaprotu. Cilvēki šajā vietā runā par pēdējo upes posmu, un te nav runa par eh, loģistiku, tā viņu pilnīgi neinteresē. Viņi grib, lai šajā posmā varētu brīvi kuģiet. Bet tāpēc es arī saku, neraugieties tikai uz upi, raugieties uz basēnu, tad jūs varat novērtēt, ko upes transports var pozitīvā virzienā dalīt, darīt, jo tur ir liela atšķirība no ceļa, sauzemes ceļa transporta. Vandāle kungs, upes transports ir drošs un tas ir eh, vidēji draudzīgs. Gandrīz negadās nekādu eh, negadījumu uz ūdens. Protams, mums jābūt gataviem reaģēt uz tiem, ja tāda gadās, bet Nīderlandē nav gadījies. Un arī par Mainas Donavas kanālu runājot, tas ir lielisks uh, paraugs mūsu darbībai, jo tā tas nav dabīgs kanāls šis kanāls tika izrakts, mēs to izrakām. Un tās, šis savienojums ir ļoti skaists. Monitoringa grupa ir jau izveidota. Un no vienas puses <laughs> eh, te ir vārdu spēle angļu valodā, tad tā ir apgriezt kājām gaisām un, izviet, un izveidot. No vienas puses tā tad ir eh, cilvēki pietiekoši daudz no vides un no citām jogām. Ja es paraugu šo grupu, tad es redzu, ka tā ir labi sabalansēta. Un, protams, ka viņi savā starpā drusciņa strīdas, un eh, no manas skatījuma viņiem vienkārši vajadzētu sadarboties. Tātad monitoringa grupa ir izveidota, un tagad tai grupai beidzot ir jāstrādā tā vietā, lai savā starpā cīkstētos. Kansjana kungs Poupes koridors nav prioritārs, tāpēc uh, viņi izdarīja visu paši, un tāpēc viņi tiešām ir pelnījuši mūsu abrīnu, jo viņi veica milzīgu darbu ļoti labā līmenī, jo no šī gada februāra viņi uzņēma daudz kravas pārvadājumu, un tādā veidā tika atvieglot sauzemes ceļu plūsma. Es tiešām novēlu, lai viņi turpina tādā pašā veidā. Bet jūs arī kaut ko jautājāt par integrāciju, un to es nevisai sapratu. Vismaz eh, no tūkošanas es to nesapratu. Varbūt jūs varētu man pateikt, kāds bija jūsu jautājums vēlreiz. Integrēts kur? Integrācija ar citu eh, jūras transportu. Un te ir roja par eh, Mantuju uz Kremovu un tad no Kremovas uz Venēciju un tad no Venēcijas uz eh, Adrijas jūru. Te ir tātad savienojums starp iekšzemes ūdeņiem un jūras ūdeņiem. Tas ir tas galvenais, ne tas, ko Kosta darīja. Jā, viņi šo savienojumu arī ir nodomājuši uh, veikt tātad savienojums ar dziļu jūru. Uh, jo tur ir eh, no Krievijas daudz uh, transporta. Un eh, tā ir vēl viena lieta, ko es aizmirstu pateikt. Mēs mēģināsim Donavu savienot ar uh, to uh, satiksmes tīklu, kas mums ir gar Donavu, lai tā arī savienotu plūsmu ar ar Krieviju un runājot par Venēciju un Po, Tas arī būtu ļoti interesants savienojums. Es domāju, ka jā, saka priekšsēdētājs, jā, es domāju, Maikl, <laughs> uz Maikla jautājumiem tika atbildēts, un Maikls atbildēja visiem. Manā skatījumā Kremerkungs liekas nav apmierināts. Viņam rodas iespējas, ka tādā ziņā, ka pēdējo 20 gadu laikā, bez visi, visam pūlēm pa spītu, uh, iekšzemes ūdens ceļu uh, eh, uh, eh, apjomu Eiropā samazinās. Dažos reģionos ir pieaugus, bet kopumā Eiropā uh, šī uh, iekšzemes uh, ūdens transports samazinās. Labi, saka priekšstādātais, bet tā, tad bija jautājums par rūpniecības eh, noriet, un mēs zinām, ka ir krīze daudzos sektoros, bet tā pamatdoma bija tāda, ka 80% no flotes ir Nīderlandē un 20% ir no Beļģijas, ja, un līdz ar to Vācija daudz nepaliek. 40% no konteineriem, kas nāk no Antverpenes. So there's a difference of views there, but anyway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 Un man jāatvainojas, ka mēs esam ie, iepalikuši, bet, nu, es ceru, viņš to sapratīs. Un tad pēc tam mums vēl ir uh, viedokļa apmaiņa ar Karelu Vinku par e, Eiropas dzelzceļa satiks pārvaldības sistēmu, RTMS, un es domāju, tur nebūs daudz jautājumu. Tā, Telička, e, kungs, vārds jums par Rail Baltica. Pils paldies priekšsādātāji dāmas un kungi. Labdien, paraugoties uz pulksteni, es domāju, mums nav daudz laika un es līdz ar to savu prezentāciju saīsināšu. Bet man jāsaka ar to, ka pēdējo reizi, ka, kad es eh, šeit biju, jūsu komitejā, es atceros, kā labais sēdēja manā, man pa labo roku, un es atceros, cik svarīgas bija šī, cik svarīgs bija šīs cilvēks pāraks um, TNT projektam. Nu, un tad tagad es atgriežos pie Rail Baltica, un es mēģināšu sniegt īsu situācijas aprakstu, pašreizējās situācijas aprakstu. Viena lieta ir notikusi. Eiropa ir nonākusi dziļā lejupslīdē, un tas vēl turpinās. Un šī ekonomiskā lejupslīde īpaši skārus Baltijas reģionu valstis. Ja jūs paraugāties uz ekonomisko lejupslīdi, tad te ir parādās divcipar skaitļi, IKP negatīvais pieaugums. Un te mums, protams, rodas papildu jautājumi, kas būs jārisina. Un galvenās grūtības, tās, protams, ir lielas, ir arī raksturojamas ar politiskajām sarunām. Tātad tas attiecas uz uh, valsts budžeta apcipšanu, un šeit es runāju par Latviju. Un te nu mēs esam pārliecināti, ka darbi iekavēsies. Protams, tagad šī aizkavēšanās ir gaidām, bet pirms pāris gadiem mēs to negaidījām. Tātad jūs saprotat, ka šeit ir vairāki delikāti jautājumi, par kuriem jāvienojas sarežģīti jautājumi. Mums ir vienošanās starp četrām, un es pat teiktu četrām plus vēl viena, iekļaujot Somiju valstīm. Un te ir iesaistīti arī privātie uh, Uh, dar, privātie um, darbinieki. Un tātad ar šo jautājumu mēs nodarbosimies ļoti drīz. Mums vajadzēs dažas uh, aktivitātes mazliet ieturēt, un tad mums būs jākļūst radošākiem finansējuma meklēšanā, un varbūt arī mums būs jāsniedz palīdzības roka. Nu, tagad es sīkāk par to nerunāšu, bet iespējams, ka to var uztvert kā uzaicinājumu komisijai paraudzīties uz to, kā varētu apvienot uh, finansējumu, ņemot vērā valsts budžeta apciršanu Latvijā nu, runājot par uh, Real Baltica nobeigšanu, tad, uh, protams, ka tam būs liela ietekme. Uh, Dienvid Igaunijā tiek modernizētas Eh, modernizētas eh, dzelzceļa sliedz, un eh, te tā tad arī ir jautājums par valku Latvijas pusē un valgu Itālijas pusē. Būtībā tas ir viens punkts, kur divas valstis satiekas, ļoti interesanti vēsturi šeit ir. Un te ir jāraugās, kā varētu pātrināt šo procesu. Un arī ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, uh, jāparādz, eh, ka samazināsies projekta izdevumi Lietuvā. Mēs ierosinājām Lietuvas valdībai eh, variantu, kā apmēram par pusi varētu samazināt izmaksas Lietuvā. Tad mēs būvētu divus sliežu pārus Lietuvā, un mēs arī uh, pavirzītu uh, Krievijas standarta sliežu ceļu par pāris centimetriem, lai tad mums pietiktu vietas uh, šīm dubultām sliedēm. Tātad ir vairākas uh, lietas, kas mainījušās, ko mēs nebijām paredzējuši, un uh, par laimi ir atvērtas valdības tālākām diskusijām. Runājot par Poliju, Es atceros, eh, pagātnē bija daudz jautājumzīmi saistībā ar Poliju un arī šajā telpā bija arī problēmas ar Polijas valdības attieksmi. Man jāsaka, tagad mēs esam lielā mērā pavirzījušies uz priekšu. Un tagad mēs raugāmies uz šo ceļu starp Bielostoku un Lietuvas reģionu un tur bija problēmas galvenokārt saistīts ar vides apsvērumiem. Un arī tiek gatavot pētījumi par šo ceļa posmu. Bet katrā ziņā vairs nav nekādu sliktu ziņu šajā gadījumā. Ir interesanti paraudzīties, kā Somija atbalsta šo projektu jo, protams, šis projekts ir ekonomiski dzīvotspējīgs, un mēs runājam par ostām pirms vairākām minūtēm. Helsinki. Rail Baltic e, ir svarīgs reģiona attīstības instruments. Un, un uh, interesanti būs novērot, kā jaunā vasari osta sniegs savu ieguldījumu. Un ja mēs paraugāmies nākotnē, tad es jau varu skaidri norādīt, ka pirmkārt mums vajadzēs nodarboties ar ceļu, ar sliežu ceļu platumu problēmu. Un Lietuva, kas līdz šim Real, Real Rail Baltica gadījumā bija tās kā dzinējs spēks pēdējo gadu laikā. Lietuvā līdz ar to ir eh, arī zināmi, zināmi eh, div, vismaz divi varianti. Tad jautājums, kā risināt eh, šo problēmu ar Krievijas sliežu platumu un Eiropas liežu platumu, kā tad veidot šīs uh, stacijas, kur pāriet mainās liežu platums. Un tad jautājums, cik uh, tālu varētu sliekties, uh, sniegties li Eiropas liežu platums, paši, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju uh, uz dzelzceļa tātad starp Varšavu un Tallinu, bet galvenokārt starp Polijas un Lietuvas robežu viļņu, kauņu. Kauņi šai ziņā varētu sniegt lielu potenciālu. Tātad jautājums, cik tālu mēs varētu iet ar Eiropas liežu platumu. Un es domāju, tad atbild būtu līdz Kaunai. Bet es saprotu, ka ambīcijas, kas pamato šo projektu, ir pamatotas. Tad mums ir jānodrošina, lai mēs būtu savienoti ar Rail Baltica. Un tātad viens no jautājumiem, kas jārisina, ir sliežu platuma maiņa. Mūsu priekšlikums, ko mēs esam iesnieguši Lietuvas valdībām un arī citām dalību valstu valdībām, ir uh, saistīts ar sliežu platumu, Eiropas sliežu platumu. Uh, pagarnāšana līdz kaunjai. Ehm, mēs vēl ar vienu esam daudz maz mūsu finanšu perspektīvas ietvaros, tā kā finanšu krīste daudz netraucē. Un būtībā pirms dažām dienām mums būs vēl nākošās pārunas ar valdību. Vēl viena Vēl viens jautājums, kas nav tieši Rail Baltica projekta sastāvdaļa, tad tomēr mēs uzskatām, ka mums uh, ir mandāts arī attiecībā uz to, kad mēs esam kā tā Džeimis Bondi. Tātad te ir runa par to, lai kravas pārvadājumi būtu atvērti konkurencei visā reģionā. Iespējams, ka mm, mm, to vieglāk pateikt nekā ieviest praksē. Pirmkārt, tāpēc, ka mums Nav uh, daudz uh, pierādījumu pieaugušam pieprasījumam Real Baltica uh, ietvaros, bet te, protams, ir paralēli, kad uzlabo uh, piedāvājumu, tad arī rodas pieprasījums. Un te, protams, ir problēma arī laika jautājums. Uh, Man jāatzīst, ka Lietuvā mēs esam guvuši ļoti labu sadarbību ar valdību, ar administrāciju. Mums rodas iespējas, ka daļa no Lietuvas dzelzceļa uzņēmuma eh, vadības rada problēmas. Bet būtībā tā pamatoma ir Skyrail, Rail Baltica un, re, un arī dzelzceļa pakalpojumi reģionā ir jābūt atvērtiem konkurencei. Un eh, tiem, kas eh, tagad darbojas šajā jomā, ir jābūt pārstāvētiem arī nākotnē. Un eh, nākošo dažu dienu laikā mēs par šo jautājumu arī spriediesim. Un tad kopā ar savu kolēģi mēs runājam par intermodālajiem termināliem un savienojumu ar ostām. Un tas ir vajadzīgs gan Rail Baltica, uh, E, projekta labā, gan arī citu projektu labā. Ja mēs paraugāmies uz Kauņu, tad te nav runa tikai par Rail, Rail Baltica, bet ir acīm redzams, ka šajā reģionā saistība ar ostām ir ļoti svarīga, vai tā būtu Rīgas osta vai Tallinas ostā, un mēs to paturam ar vien prātā. Un mēs gribētu, lai šis eh, labvēlīgais iespējas pavairotos un lai to ievērot arī privātie ieguldītāji reģionā. Es domāju, ka tas ir mūsu uzdevums, lai panāk, lai eh, strateģisku apsvērumu dēļ finan, eh, investīcijas nāk no Eiropas operatoriem. Es domāju, uzņēmēji, uzņēmēju uzmanība ir ļoti svarīga mūsu projektam. Pēc divām nedēļām mums būs uh, konference ASMN Viļņā. Un tātad tur būs uh, vairāk pārstāvji gan no Eiropas un jo īpaši no Āzijas, un vispār tā, tā būs konference biznesa pārstāvjiem politiķi. Līdz ar to, dāmas un kungi, kā jau es eh, solīju, es mēģināju laika apsvērumu dēļ savu prezentāciju saīsināt, bet šajā ziņojumā jūs atradīsiet pilnīgu informāciju. Man šķiet, mēs esam spēruši nozīmīgus soļus uz priekšu, pateicoties uh, šo, šajās eh, valstīs 12 pēdējo mēnešu laikā uh, uzrādītajai sadarbībai. Un pat šajā lejupslīdes laikā eh, kravas pārvadātāji izrāda lielu interesi ne tikai no Austrum Eiropas un Eiropas, bet arī no Āzijas interesanti, ka arī Āzijā taču ir eh, tomēr lejupslīde un interesi ir liela. Un paš, uz pašreizējo ekonomisko situāciju mēs varam paraudzīties divējādi. Tas nozīmē, ka Rail Baltica ir jāīsteno ar mazākām izmaksām, un es jau minēju, ka mums šeit ir bijuši priekšlikumi, jo īpaši Lietuvas sakarā Un otrkārt, mums būs jāparaugās, kā papildus tam, ko mēs jau esam paredzējuši, mēs varam kļūt radošāki, lai atvieglotu dzīvi tām valstīm, kurām, kurām klājas īpaši grūti, un es runāju par Latviju, Lietuvu, bet jo īpaši par Latviju. Bet Te ir jautājums ne tikai par ekonomiku, bet arī par stratēģiju. Te ir jautājums par sliežu platumu. Un tas ir kaut kas svarīgāks nekā vienkārši Baltijas reģiona integrēšana pēdējā pārējā iekšējā tirgus daļā. Un man jāsaka, šis ir steidzams jautājums. Priekšstādātājs domāju, tad es uh, atstāšu labāk laiku vēl jautājumiem, un tad man būs arī jāsniedz atbildes. Es, es redzu, ka te jau citi grib izteikties. Tad es arī gribu būt kolēģiāls, lūdzu. Paldies, Teličkas kungs. Jā, Vingret kungs tiešām ar nepacietību gaida. Un, un tad Zasādas kungs. Činkuja bardzo. Paldies. Tā kā man pirmo reizi ir tas gods šeit uzstāties EPP grupas vārdā, un šis ir svarīgs. Uh, projekts, es ļoti priecājos, jo šis projekts ir uh, ne tikai Polijai, bet visām Baltijas uh, jūras piekrastes valstīm svarīgs. Vērš jūs uzmanību. Uh, koordinātor kungs un gribu jums pateikties jums un jūsu komandai par lielisko darbu. Es ceru, ka tas ies tikai plašumā, jo šī aktivitāte tiešām ir nozīmīga. Rail Baltica galvenais mērķis ir augstas kvalitātes transporta ceļu izveides starp Baltijas valstīm un Poliju, tajā skaitā arī Vāršavas uh, eh, reģionu un citām valstīm vēl tālāk uz dienvidiem. Uh, Pat labāk šādas saiknes īsti nav, un tā varētu kļūt par alternatīvu uh, ielu transportam. Jūs labi ziniet, uh, ka mums uz mūsu ceļiem ir problēmas, cik pārpildītas uh, tie mēdz būt, un tādēļ Rail Baltica ir jā kļūst par realitāti pēc iespējas drīzāk. Diemžēl pat labam Baltijas valstis uh, īsti neizmanto dzelzceļa transporta potenciālu ziemeļ dienvidu virsi, virzienā. Es ceru, ka šīs modernātais dzelzceļu eh, ceļš uzlabos situāciju gan attiecībā uz Baltijas valstīm, gan arī Ziemeļvalstīm, eh, Somiju un atvieglos eh, sadarbību, piemēram, ar Āzijas valstīm modernizēts dzelzceļš radītu mazāku kaitējumu videi, noņems slogu no ceļiem un potenciāli uzlabos arī reģionālās sadarbības iespējas starp mūsu valstīm. Un man ir vairāk jautājumu jums. Kā jau jūs pareizi atzīmējāt, krīze ir ļoti smagi Baltijas valstīs, it sevišķi. Tādēļ šīs valsts varbūt pat labā nesaredz lielu vajadzību pievērst uzmanību transporta jautājumiem. Bet jautājums, vai jūs esiet prognozējuši pasažieru plūsmas par Rail Baltica, kā arī iespējamo simulāciju izdarījuši par to, kā, cik varētu uh, tikt novirzīts no ceļiem uz uh, dzelzceļu Rail Baltica kontekstā, ja tas sāktu darboties. Jūs arī runājat par Eiropas sliežu platumu pagarnāšanu līdz Kaunai. Vai šis, uh, šī iecer ir ekonomiski dzīvotspējīga? Un pēdējais punkts, kas ir īpaši svarīgs krīzes laikā vai investīcijas būs jāizdara arī privātiem investoriem. Protams, šāda investīcija ir saistīta ar zināmiem riskiem, vai jūs varētu motivēt arī privātā kapitāla piesaistu Rail Baltica projektam. Paldies, Zasāls kunga. Savisāra kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies Treličkas kungam par uh, ziņojumu par uh, Rail Baltica. Un tagad turpināšu īgauņu valodā. Cik es zinu, ekonomikas un komunikācijas ministrs Igaunijā Igaunijas cels sliežceļu rekonstrukciju rekonstrukciju ir uzsācis, eh, kas ļautu 120 km ātrumu eh, sliež uz sliedēm, bet, kā es dzirdu, Latvijā ir problēmas ar nākamo posmu, eh, kas ir vēl tikai izpēte. Mans jautājums, ja Baltijas valstīm neizdosies atkopties no patreizējās ekonomikās lēopslīdes vai Eiropas komisijai, ir kāda risinājuma piedāvājumu. Jūs teicāt, ka nav detalizēti risinājumi, bet vai jums ir kāda vīzija vai Baltijas valstu līdzfinansējumu procents varētu tikt samazināts vai cik lielā mērā vispār Eiropas komisija interesējās par šo projektu, kas uh, attiec uh, kā nekā uz vairāk nekā tūkstots kilometrus liešu ceļu, runājot par Igauniju visi galvenie ceļi, kas šķērso Igauniju, eh, bieži ir pārblīvēti, eh, eh, smagas kraus mašīnu ehm, pārblīvēt, un mēs ikdien piedzīvojam gandrīz vai satiksmes negadījumu skaitu pieaugumu. Daudz cilvēki zaudē dzīvības šajos negadījumos. Tātad mēs redzam, ka šeit ir risks, un mēs uh, tiešām esam nobazījušies par šī projekta nākotni, vai jūs varētu sniegt mums labas atbildes. Paldies un gal galā Kremerkungs. Sākšu ar to, ka tā ir Eiropas Savienības kapitulācija, manuprāt, un to pūliņu kapitulācija, ka pēc pieciem gadiem mēs neesam spējuši vienoties pat par sliežu e, platumu. Jūs kaut kad teicāt, ka labi rietumu austrumu, eh, tas, lai paliek eh, Krievu sliežu platumā un ziemeļu dienvidu, eh, lai būtu Eiropas. Padomāsim par to, ka Spānija pat ir Eh, izlēmusi augsta, eh, tātad ātr, ātros sliežceļus būvēt Eiropas platumā, eh, piemēram, Madrid, tādēļ, ka viņi saprot, ka viņi ir saistīti ar Eiropu. Nu, bet šeit mēs joprojām nezinām, ko tam mēs vispār varam darīt. Tas taču ir katastrofāli. Ja mēs to nezinām, mēs nevaram nevienu metru izbūvēt šīs sliežceļu. Man jautājums ir tāds, cik tagad ir, kāda apjoma, krava apjomi uz sliedēm un kādas perspektīvas jūs redziet? Uh, Un tad jūs teicāt, ka starp Bielistoku un Kauņu ir trases problēmas, tādēļ, ka tas ir uh, vides aizsardzības reģions. Es esmu veids šo ceļu ar dzelzceļu. Uh, um, um, tiešām šeit ir sliežu ceļš, tas ir ļoti sliktā stāvoklī, es varēju puķīts lasīt, kamēr braucu šo sliežu ceļu, bet e, kā nekā sliežu ceļš šeit eksistē. Man jautājums, vai Polija ir gatava ceļu no Bjelstoks līdz robežai arī e, Eiropas sliežu platumā celt, vai arī Polija vilcinās ar šo lēmumu. Ja šīs ceļš tāpat tiek modernizēts, vai nebūtu daudz vienkāršāk šo mazo posmu uh, uzcelt uh, arī Eiropas sliežu platumā, un tad jau vēl mazais posmiņš līdz kaunjai tās vairs nebūtu liela problēma. Lielā problēma jau bija ar polijas neatlaidību attiecībā uz Via Baltiku, bet gal galā tas tika atrisināt. Kāda šeit ir problēmas? Par nepieciešamību mēs redzam jūsu atziņumā, pēdējais punkts, eh, bažas par, eh, eh, piedošanu, par, par to, ka ir, šeit ir ceļi absolūti pārslogoti, tad mums ir skaidrs, ka alternatīvas ir nepieciešams. Tādēļ es nesaprotu, kā ir, kas tad īsti te eh, nespēja izlemt, kas te te čamājās, ja vai tie ir poļi, vai eh, lietuvieši, vai latvieši, kā mēs varam beidzot eh, izkustēties no vietas. Polijas pozīcija Kāda tā ir? Un Helsinki piesaist, acīm redzot, ir domāta pa jūru, e, e, no Tallinas uz Helsinku ostām, bet ne jau pa sauszem e, eh, caur Sanktpēterburgu, ja es pareizi saprotu, vai tā ir. Paldies, Mihēl. Man ir tikai viena piebilda, kas ir saistīta ar Kramer kungas sacīto. Man jāatzīst, ka dzelzceļa mīļotājs, dzelzceļa eksperts Man ir liels šaubas par polijas iespējām, eh, par polijas eh, spējām dzelzceļa jomā. Un tas, tas ir lielais jautājums man. Ko polija spēja eh, veikt dzelzceļa jomā? Varbūt jūs variet to atbildēt, neieslīkstot pārāk dziļā politizēšanā. Tralickas kungs, lūdzu. Priekšsēž kungs, ja mēs baidīsimies no uh, dziļiem politiskiem ūdeņiem, tad Rail Baltica nekad nekļūs par realitāti. E, tas ir diezgan specifisks reģions daudzdzēdā ziņā, bet sākšu ar to. Jā. Daudz jautājumu var rasties, un ka komisārs man aicināja uzņemties šo e, uzdevumu, man bija šie jautājumi arī pašam Bet, ja es nebūtu bijis pārliecināts par šo projektu, tad es nevis savu un arī ne valdību laiku netērētu uz šo projektu. Sākšu ar Zasādas kungu jautājumu. Pirms uh, angļu valodas tulkojumu es jau varēju jūs sacīto saprast, jo mūsu valodas tomēr līdzīgas ir. Un par Poliju es teikšu ļoti godīgi un atklāti. Tad, kad mēs ar Džeimsu sākām darbu, Vissaržģītākās sarunas bija tieši Varšavā. Tas bija pilnīgi nepārprotam. Mums tika teikts, ka šī nav prioritāte mums. Mums ir cits prioritāts, rietum, austrum, citi transporta projekti. Nu labi, es teiktu, kāpēc gan valstī nevar būt cits prioritāts, bet es domāju, ka Polijai bija svarīgi apzināties, ka ir zinām eh, solidaritātes līmenis Eiropā ir Polija, ieskaitot ar finanšāla solidaritāte. Un ja Polija būtu bijis tik interesēta šajā projektā, tad e, tas būtu daudz vieglāk. Un tagad es varu teikt, ka mēs esam panākuši būtisku progresu. Nesmu dzelzceļa eksperts, bet es nezinu, vai Polija var būt efektīvāk vai neefektīvāk, bet līdz pat šodienai mēs ar lielām problēmām ar polijas attieksmi šeit nesaskaramies. Zasadas kungs teica, ka mēs saņemam daudz eh, lūgums no Austrumpolijas, eh, un tie ir saistīti ar to, ka ceļi, uz ceļiem ir sastrēgumi, un eh, man jāsaka, es neesmu par to izbrīnīts, jo uh, pat laba nav īsti dzelzceļa savienojums starp Tallinu, Helsinkiem un Varšavu. Tas neeksistē. Ja jūs gribat ar krāvas pārvadāt ar vilcienu no Helsinkiem, Orasārī vai Tallinas, tad eh, paies bezgalīgi ilgs laiks, lai to no, no dabūt līdz polijai. Veselu dienu eh, paies ar šo samērā, samērā primitīvo eh, sliežu platumu maiņu Tātad, es domāju, Rail Baltica var tiešām daudz ko šeit izmainīt. Zasadas kungs, jūs uzdevāt jautājumu par Baltijas valstīm, jā. Kravu transporta apjomu šeit uh, nav sevišķi iespaidīgi, bet mums ir svarīgi nevis tikai uh, zilēt nākotni, bet uh, runāt ar uh, uzņēmējiem un prasīt, kāds ir potenciāls. Un potenciāls ir šeit tiešām. pat laban eh, dzelzceļi, jo, jā, investīcijas tiek uzskatīts par dārgām, bet ir iespēja, ir, ir perspektīvas, tātad interesi arī ir. Un, ja es pareizi sapratu jūs sacīto, pasažieru transportam eh, tā nav alternatīva, bet pagaidu risinājums vismaz starp Varšavu un Bjalistoku un arī ap Rīgu. Bet kas attiec uz pasažieru transportu visā šajā ceļā, es domāju, ka no pasažieru transportam tas neko daudz nedos. Mēs runājam par Baltijas valsts iedzīvotāju skaitu. Lūdzu, Saisārs kundze, labojiet man, ja es kļūdos, kas ir mazāks par Čehijas uh, iedzīvotāju skaitu, tad vai apmēram tāds pats. Tātad ekonomiski dzīvospējīgs šis pasažieru transports nebūs, bet Vai mēs pasažieru transporta dinamiku ietekmēsim? Jā. Un mums jau ir konkrēti piemēri. Piemēram, Vāršava Viļņa. Mēs arī redzam, ka investīcijas valgas valkas pārējā arī palīdzēs uzlabot pasažieru transportu starp Igauniju un Latviju. Vai šie projekti ir ekonomiski dzīvespējīgi? Vai Eiropai vispār te vajadzētu tērēt naudu? Ja mēs skatāmies uh, dzīvotspējas izpētes pētījumu pa, pirms trim gadiem, jūs atceraties, ka ir arī 3 eh, miljārdi eiro ieguldījumu vajadzīgi, ja mēs pavisam augstu smērcenokli noliekam, tas nav iespēja. Jums, bet mēs e, ejam soli pa soli, uh, raugoties uz to, kāds šis ceļš ir pat labāk dzelzceļš, un kaut kur mums izdosies uzcelt Eiropas sliežu platumu ceļu. Kaut kur Ligaunijā, eh, Lietuvā, es atvainojos, kur ir iespējams eh, uzcelt šo Eiropas sliežu platumu dzelzceļu eh, samērā lēti, bet mēs virzīsimies soli pa solim. Jautājums ir, protams, ko mēs eh, varam realistiski izdarīt, un mans viedoklis ir tāds, ka eh, vismaz līdz kaunai jāizvelk šīs Eiropas liešu platums eh, pēc iespējas drīzāk. Un ar to es varbūt arī atbildu uz Kramer kunga vienu no jautājumiem vai replikām. Privātas investīcijas, nu, protams, lūdzu, bet, ja runājam par šodienas situāciju, varbūt, ja es tā ļoti tieši teiktu, Mums nav sevišķi daudz privātu dzelzceļu sabiedrību Eiropā. Varbūt mēs pat redzam tādu attīstību, ka drīzāk valsts uh, eh, īpatsvars šajā jomā pieaug un privātie ir diezgan maz. Bet mēs redzam, zināms, privātos operators, kas ir ieinteresēti šajā reģionā un kas tagad uh, domā par investīcijām, vai mēs esam gatavi atbalstīt privātas investīcijas, privāto, pa, e, privāto valsts partnerību, nacionālas budžetu e, piesaistīšanu. Nu, protams, mēs labprāt to gribam darīt, un mēs arī strādājam šajā virzienā. Un tad, tad kaut kāda interese jau ir izrādīta šajā ziņā, un tas mūs iedrošina. Un atgriežos tagad pie brīvās konkurences jautājumu. Par to jārunā, jo nebūs daudz operatoru, kas bija investēt valstī, kur eh, valsts eh, dzelzceļš joprojām uzvedās nedaudz kā monopols. Tad, tad mēs šos jautājumus risinām, tiem ir politiska dimensija, vai mums tas patīk vai ne, savisārs kundze, 120 km, tas noteikti ir mērķis šai finanšu perspektīvai uh, uh, tuvākā laikā, bet mums ir jābūt arī realistiem attiecībā uz patreizējo situāciju un nu, kādā ziņā es neteiktu, ka e, mums jāzaudē cerības attiecībā uz Rail Baltica. Nē, man joprojām ir cerības un es uzskatu, ka pēc e, dažiem gadiem mēs tiešām panāksim kaut ko. Un šis projekts ir jāvirz un es nedomāju, ka Baltijas valstīm tas cietīs neveiksmi. Jūs esat no valsts, kas līdzīgi kā Polija sākumā varbūt nebija visentuziastiskākā par šo projektu. Un tagad, vismaz cik es zinu, ne tikai nav problēmas ar, Igaunijas, ar izpratni Igaunijā par šo projektu, bet Igaunija virzās uz priekšu saulēcīgi. Tā kā es ceru, ka mums būs panākumi un ja radīsies situācija līdzīga kā Latvijā, nu tad mums tā būs jāapskata. Ja jūs man jautājat, vai esmu gatavs uh, runāt ar komisiju par līdzfinansējumu jautājumu, jā, tas ir viens no risinājumiem, ko mēs varam pētīt. Un šīs valsts sev uzliek zinām slogu, piemēram, ar uh, neņemot uh, aizņēmums no Eiropas investīciju bankas. Uh, Eh, no Eiropas investīcija bankas tie ir viena no labākajiem aizņēmumiem, kurus jūs šajās dienās varat saņemt. Vai mēs varam runāt vēl uh, par labākiem noteikumiem uh, ar tiecībā uz Eiropas investīciju banku aizņēmumiem? Es domāju, ka varam to darīt. Piemēram, kredīta atmaksas brīvdienas un tam līdzīgi. Pirms projekts ir īstenojas. Tātad viss šī, šīs iespējas ir jāizskata. Es nedomāju, ka jebkur no šīs valstīm vai Eiropas Savienība var izgā, atļauties projektu izgāšanos. Tas ekonomiski ir pārāk nozīmīgs un nav tik daudz mums vārtu uz austrumiem, kurus arī var ļoti labi izmantot Eiropas Savienības operatori. Pie tam ļoti augsts konkrēts spējīgā vidē. Es domāju, mums savu Eiropas biznesu vajadzētu atbalstīt šajā jomā. Kramer kungs, es domāju, es ceru, es jau atbildēšu no jūsu jautājumiem ar visiem sastrēgumiem. Es domāju, ka, protams, mums ir jāatbalsta Rail Baltica virzība, un tieši tādēļ es arī šeit strādāju. Tas ir vienīgais risinājums nākotnē šim reģionam. Protams, eh, eh, arī ceļi būs svarīgi. Es ļoti ticu šim projektam. Vai Polija ir gatava? Kā jau es teicu, man šķiet, ka pat laban Polija ir gatava šī projekta atbalstītāju vidū, un es došos uz Poliju tuvākā nākotnī. Es ceru, ka es ne, nesaņemšu tur e, negatīvas ziņas, bet pat labāk tas, ko es redzu, varbūt šī, šis atbalsts nav tik entuziastisks Polijā, bet es neraugos, kur ir entuziasti, bet es raugos, kur ir darba darītāji. Un par Eiropas liežu platumu, nu tiešām Es nedomāju, ka mums ir kaut kas mākslīgs jādara, kaut kas, kas nebūtu dzīvespējīgs. Tātad, ja mēs runājam par Eiropas sliežu platumu, kas maksātu simtiem miljonu eiro vai pusmiljardu vai miljardu, nu diez vai es to vispār atbalstītu. Augsta uh, Tātad šis ātrā vilciens no Tallinas līdz Eiropai, e, nu jā, e, tas ir sapnis, es domāju, vīzijas vajadzīgs, bet, e, piemēram, tādu lietu es tik dikti neatbalstu. Es ceru, ka mums izdosies vismaz šo Eiropas sliežu platumu līdz Kaunijā aizvilkt, un tas ir, man liekas, svarīgs mērķis. Polija ir pilnībā Eiropas sliežu platumā, bet jautājums ir, vai šis ceļš ies caur Polijas pilsētu Elku vai ne. Polija vēl to jautājumu pēta, bet Eiropas sliežu platums būs uh, vismaz 20 km līdz Lietuvai iekšā, un tad vismaz līdz Marijampolei to aizvirzīt. Bet, ja mēs runājam par kādu būtiskāku vietu, kas uh, tā ir kauna. Kauņa jau kauņa ir uh, biznesa ziņā visnozīmīgākā šī ceļa. Tādēļ tā mums ir prioritāte. Vai mums izdosies to uh, īstenot un līdz kuram laikam, tad man grūti jums dot konkrētu datumu, bet šī prioritāte ir nozīmīga. Uh, par to es nešaubos. Un es domāju, ka tā būtu, tā būtu tiešām Eiropas naudas tērēšana, ja Rail Baltica nesavienosies uh, e, ar kādu uh, vietu, kas arī saņem Eiropas finansējumu. Tātad eh, iespējas ir daudz, domāju, es nezinu, vai es jūs jautājumu atbildēju, bet centos. Nu, paldies <clears throat> Veličkas kungam par ļoti izsmaļošām atbildēm. Un mēs arī jums vēlam visu to labāko. Veličkas kungs saka, ka es arī jums vēlu visu to labāko un uh, gaidīsim tālāk, kā attīstīsies mūsu sadarbība. Un pēdējais, bet, protams, nemaz svarīgākais ir mūsu runātājs Vinka kungs. Viņš ļoti pacietīgi gaidīja, un viņa tēma ir EDSPS projekts. Un es arī lasīju eh, signālu eh, žurnālā, ka eh, šajā te sakarā apvienotā karaliste ir bijusi uh, Eh, priekšplānā, daudz ko pieņēmusi, un jāsaka, tiešām brīnumi var notikt, bet Vinka kungs jums ir vārds. Paldies priekšsēdētāju! Tā kā es atbildu par EDSPS Eiropas dzelzceļa satiksmi pārvaldības sistēmas projektu un centīšos par to pastāstīt pēc iespējas īsākā laikā. Pirmā mandāta laikā man bija jāatbalsta eh, transportu ģenerāldirektorāta iniciatīvas un jāveicina vienotā standarta uh, izstrādāšana, kas Eiropas transporta sistēmas standarta izstrādāšana, kas tad arī veicinātu dalību valsts standarta izstrādāšanu. Notais mans uzdevums strādājot ar dzelzceļa nozari, mēs vienojāmies, ka izveidosim sešas prioritāras kravas pārvadājumu koridorus kas būtu kā alternatīva kravas pārvadājumiem pa ceļiem. Kāpēc eh, šāda prioritāte bija piešķirties kravu pārvadājumiem? Tāpēc, ka runājot par konkurētspēju šeit, tā bija visai maza un arī vajadzēja veicināt eh, savietojumu ar citiem transporta veidiem. Otkārt, eh, šis te krāvas pārvadājumu tīkls kas būtu labi attīstīts, varētu arī uh, būt uh, ļoti labi saistāms ar iniciatīvām uh, klimata negatīvu izmaiņu samazināšanā un vispār vidas politikas uzdevumu ieviešanā. Bija sagatavoti divi 20, mm, bija sagatavoti divi mm, vienošanās, uh, memorandi, pirmais 2005. gadā un otrais 2007. gadā. Pēdējā tad arī tika eh, runāts par sešiem prioritāriem kravas pārvadājumiem, koridoriem, un tika organizēts darbs starp komisiju, aģentūru, transporta ģenerāldirektoru. Ļoti sarežģīts darbs no tehniskā viedokļa mums tagad ir eh, vienots ETS standarts Eiropas transporta sistēmas standarts un versija 2.3.0D 2008. gadā stājās spēkā. Bet mēs to arvien vēl eh, mm, pilnveidojam ar domu, lai mums būtu versija 3.0.0, un to tad mēs ceram, ka līdz 2012. gada beigām arī e, apstiprinās, ka e, saistošu, juridiski saistošu normu. Nu, jāsaka, ka runājot no datorprogrammu nodrošinājumu, šāds darbs ir ļoti e, pāras, ka šā strādā pa versijām. E, Tātad Stokholma, Nepo, Neapole, Antverpena, Bāzela, Lione, tad no Spānijas uz Budapeštu, E ir Dresdena, Rumānija un F, Antverpena, jeb Rotterdama uz Rast Krievijas robežu. Lūk, šādi ir šie seši transporta koridori prioritārie. Katrā no šiem koridoriem tika uh, E, izveidot savu organizāciju, kas notika divos līmeņos - vadības komitejā, e, kur bija starp sektoru vadītāji, kuri atbildība par koridoru un biznesa plānu, kuru izstrādāja katram koridoram, un principā tie bija infrastruktūras vadītāji, kas tieši strādā operatoriem. Otrā komiteja ir izpildu komiteja, kurā pārstrādā ir pārstāvēt ministriju pārstāvi, un viņi ir atbildīgi par stratēģiju, par regulējošajām normām un arī lielā mērā par finansējumu. Mēs esam sasnieguši to, ka A un C un D koridoru sakarā mēs esam organizējuši vadības komitejas e, Eiropas ekonomisko interešu grupā, tātad tur arī piesaistīti m, mm, juridiskie E, speciālisti. Un tas būtiski, jo implementācija ir pārāk gara. Divu, trīs gadu laikā esam nodrošinājuši to, ka šāds organizatoriskais darbs e, nodrošina to, tātad šie divi līmeņi nodrošina to, ka var e, strādāt ar kompleksām programmām un trīs aspektus arī risināt. Eh, pirmkārt, atteikties mm, tik galā ar šaurajām vietām un, un eh, arī nodrošināt operatīvā darba koordinācijas starp grupām. Un te tikai varu teikt, eh, ka mēs varam šādā veidā momentāni nodrošināt operatīvo darbu un redzēt uh, uzlabojumus. Šie trīs faktori, šie trīs elementi ir uh, pamat uzdevumi dažos no koridoriem, un tā ir izdevies paaugstināt par 15% uh, esošo tīklu mm, kapacitāti un arī precizitāti un drošumu par 20-25%. Mēs runājam par ļoti būtiskiem skaitļiem. Vēl vēlos uh, akcentēt to, ka nodrošināt šo uh, koridoru darbu nozīmē nodrošināt ārkārtīgi precīzu koordinācijas darbu starp dalībvalstīm, starp komisiju, starp uh, dzelzceļa nozali un arī starp tām rūpniecības nozarēm, kas piegādā iekārtas. Un tikai tad var nonākt pie laba rezultāta. Priekšētājs arī akcentēja to, ka mums ir nepieciešams vienot skats uz šiem koridoriem visām dalībvalstīm un kā mēs tiksim galā ar problēmām, ja ir kavēšanās vienalga kādu iemeslu dēļ. Uh, Un, ja tas skar vienu dalību valsti, ja tas ir saistībā ar vienu dalību valstu koridorā, tad tas beig beigās skars visas pārējās valstis. Un tātad šādā koordinētā veidā nodrošinot koordināciju starp koridorā iesaistītājām dalību valstīm un vēl ārpus koridora ir viens no uh, pamatlīmeņiem, kurā jāstrādā. Un tad arī ir jāskatās. Uh, šo te divu komiteju uh, darbs. Pirmā ir KRTMS grupa, uh, komiteja, kur strādā ar standartiem, un otrā strādā ar sistēmu ieviešanu pašos koridoros. Šogad jūlijā, tieši 22. jūlijā, tika spērts ļoti svarīgs solis, jo tika uh, sagatavots Eiropas attīstības plāns, kurā arī paredzēts stingrs e, implementācijas e, dzīvē ieviešanas plāns, un tas attiecināms uz per, periodiem 2015. līdz 2020. gads pats vēlākais. Un tas arī ir saistāms ar e, piegādēm attiecībā uz iekārtām. Un, um, darbs var sākties vai nu 2012. Eh, gadā, atsevišķos kodos 1. janvārī vai 2015. gadā. To, ko pieprasa industrija un arī dzelzceļa nozara, dod mums to iespēju labāk plānot investīcijas. Un tā, kā tas ir eh, paredzēts Eiropas uh, um, līdzekļu izvietošanas jeb attīstības plānā. Es jau teicu par tehnoloģijām, mums ir standarti, bet tagad mums ir jānodrošina, lai šie, šie piegādātāji iekārti, ko piegādā dažādi piegādātāji, būtu savstarpēji savienojuma. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa testēšana. Otkārt, izmaksu līmenis attiecībā uz jaunajām iekārtām vēl ar vienu ir pārāk augsts, pārāk liels. Tāpēc mums ir jānāk priekšā ar jāsaņem priekšlikumi no dzelzceļa nozars līdz 2012 gadam. Tātad atkārtojam, mēs saņemsim e, juridiski apstiprinātu jauno versiju 3.00. Un vēl mums ir bija jāpāriet no esošajām nacionālajām sistēmām uz vienoto ETS sistēmu, un tas tiešām nebija viegli, jo mēs zinām, ka ritošais sastāvs nemaz tik ilgi nekalpo 10, 20, 30, 40 gadus maksimums. Tā kā arī tas jāņem vērā. Un bez tam jāsaka, uh, Šajā sakarā un te atklāti var teikt to, ka dažas no lielajām valstīm ir visai negribīgas, varbūt negribētu teikt, ka negrib, bet ir negribīgas eh, tajā nozīmē, ka nevisai ar lielu entuziasmu grib pāriet no nacionālām sistēmām uz vienoto sistēmu, uzdot jautājumu, kāpēc mums ir jāmainās, un tāpēc šeit arī mazliet jāuzliek tāds spiediens, lai šo migrāciju, datu migrāciju no sistēmām uz vienotu sistēmu panāktu. Un trešais grūtais uzdevums, kas mums eh, ir nākošajā mandātā, ir panākt to, ka koridors strādā atbilstoši Eiropas attīstības plānām. Tas uh, daudz ko uh, prasa no finansējuma viedokļa, es jums ir došu skaidrļus, īpaši tāpēc, ka mums ir jāsamazina šaurās vietas, jāievieš jaunā sistēma un jāsaskaņo operatīvie, sistēma, op operatīvie noteikumi. Tas viss ir jādara kopā, pretējā gadījumā mēs nevarēsim šo programmu labums baudīt. Rekomendācijas, kuras man ir kā koordinatoram, ir šādas, ka katram ir jās, eh, saistīts ar to, ka katram ir jāsaprot tas, ka mēs ieejam sarežģītā mm, posmā, lai nodrošinātu, ka tehniskais standārts strādā un lai arī varētu sasaistīt eh, kravu pārvadājumus pa dzelzceļiem un ceļiem un atlikt to nevar uz daudziem gadiem. Un ap migrāciju uz ATMS uz šo te sistēmu, pārēju uz vienotu sistēmu, manuprāt, ir, ir ļoti mm, reāla. Un tad, ja mēs apvienojam abas tehniskās iespējas un tas, ko paredz Eiropas attīstības plāns, tad tas mums var dot eh, arī visas reālās iespējas. Četras, eh, četri atskaits punkti 2004, 2015 kad ir detach sistēmas eh, beigu termiņš un otrais termiņš jau tuvojas arī, un tad ir 2020. gads, kad būs visas uh, koridoru kopējās programmas izpilde. Tālāk mums ir mm, nepieciešams visu lēmumu pieņēmēju atbalsts un nepieciešams visu koordinēt, iesaistot dalību valstis, nozari, industriju, uh, E, komisiju un arī jāvienojas par pareizajām prioritātēm, lai varētu e, mm, sasniegt tos mērķus, kas ir Eiropas attīstības plānā. Un otrkārt mums ir jāizveido e, juridiski stabila, loģiska investīciju programma. Un es domāju, ka uh, ir jāintegrē uh, uh, viss tas, kas saistīts ar Eiropas transporta tīkla programmu un, un to, ko es stāstīju, un arī jānodrošina, lai uh, visa tā visi pasākumi būtu atbilstoši uh, līdzfinansēšanas prasībām. Un jāsaka, ka šāda programma ir ārkārtīgi dārga un prasa uh, Eh, dalību valstu eh, vienot līdzlību TNT eh, programmā. Un ERTMS, eh, e eh, šī Eiropas dzelzceļa satiks pārvaldības sistēma, ne tikai dod iespēju eh, strādāt vienotā programmā, bet arī dod iespēju optimizēt iepriekš minētos trīs uh, faktorus. Jāapsver arī tas, kā varētu spēcināt uh, finansu plūsmas. Mums iepriekšējā periodā bija 500 tūkstoši miljoni, mēs esam tos arī jau apguvušies un izmantojuši eh, gan uh, eh, tiešām vajadzībām, gan uh, eh, iekārt iepirkšanai līdz 2012. gadam. Tas laiks būs ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, ka mums ir gan iekārtas jānodrošina, gan arī šī versija 3.0. 2011. gadā. Runājot par vidējā eh, perioda mm, uzdevumiem 2012. 2020. gads, tajā laikā, ja mēs vēlamies apgādāt 22 tūkstoši kilometrus ar visu vajadzīgo, lai varētu pārvietot eh, kravas pie nelielām izmaksām, tad mums ir vajadzīgs milzīgs naudas apjoms un e, vērtējam, ka tas varētu būt apmēram 5 miljārdi eiro. Tas tikai, e, lai jūs labāk saprastu, cik e, milzīgi daudz. E, resursi ir jāiegulda un darbs, lai koordinētu. Pašlaik mēs esam uh, jau nodrošinājuši 3400 km ar nepieciešamo aprīkojumu, bet mums ir jāņem vērā, ka ir visi koridori tā jānodrošina un ka šie sektori ir svarīgi visas Eiropas Savienības ekonomikas kontekstā. Un noslēgumā priekšsēdētāji vēlos teikt, ka pēdējo piecu gadu laikā esam varējuši izveidot tādus uh, Apstākļi, kas nodrošina veiksmīgu Eiropas smago uh, kravu pārvadājumu uh, sistēmu, uh, un e, iepriekšējie standarti vēl ir spēkā, un tāpēc mums e, bija ļoti būtiski nodrošināt e, visu to, lai nonāktu pie jauniem standartiem un arī, lai tos varētu ieviest dzīvē. Es patiešām esmu ļoti pateicīgs par šo sadarbību ar ģenerāldirektorātu TRAN un tāpat arī ar aģentūru. Uh, un bez šīs sadarbības nevarētu mēs sasniegt šos rezultātus, bet es vēlētos arī, lai manas rekomendācijas uh, tikt izmantotas nākotnē veiksmīgam darbam. Paldies! Uh, Grauša kungām vārds, jā. Liels paldies, Vinka kungs. Es runāšu, Francis, tad jums nevajadzēs klausīties tulkojumu. Es gribētu sākt ar vienu provocējošu jautājumu. Vai ir vērts investēt šo naudu, ņemot vērā mūsu visu pārliecību, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tā ir arī drošība tiek skarta. Bet te ir jautājums par ritmu. Vai jūsu skatījumā, vai šie šīs tehniskās prasības vai tās ir struktūras, kas eh, jau pastāv valstīs, un tad šo, šī apsvēruma dēļ ir grūti eh, transponēt eh, es prasības, vai tā, tas, tā tad, vai tas ir finansējums vai šo sistēmu darbības veids, kas kavē darbu. Un tad vēl jautājums par ieguldījumiem. Jūs arī minējāt, ka Šārlroa lidost līdz būs savienojums pa dzelzceļu ar to, tas prasīs 30 gadu, gadus. Un jūs minējāt, ka 2015. gadā ir pienākums šo sistēmu īstenot. Vai tas nenozīmē, ka jums vajadzētu vienkārši koncentrēties uz pārveidošanu, vismaz attiecībā uz Šarleroi vidostu? Un mans pēdējais jautājums. Vai mēs esam jau sen šajā transporta komitē vai jauni locekļi? Te mēs e, esam saskārušies ar daudzām priori, daudziem prioritāriem sarakstiem. Pēdējo gadu laikā mēs esam saskārušies ar daudziem šādiem sarakstiem un nevienmēr komisāru dēļ, bet ir mērķu dēļ. Vai nebūtu vērts pārskatīt visus šos prioritāros sarakstus, ko mēs esam redzējuši, lai noteiktu kāda tad īsti ir mūsu rēķi, lai mums nebūtu 5, 7 šādi saraksti. Varbūt mums varētu būt uh, 5, 6 prioritātes, un tad balstoties uz tām mēs varētu izvirzīt mērķus. Paldies, Kremerkungs! Mēs jau sen esam debatējuši par to, un dažādi dzelzceļu uzņēmumi tad ir vienmēr izteikuši pārmetumu, tas ir par dārgi. Uh, Kaut gan mēs teicām, mēs 50% finansēsim eh, pārobežjumā, vienalga, kur tas tiek darīts. Vai šīs sūdzības ir mazinājušās, visi grib vienmēr naudu saņemt, bet, nu, nevar vienmēr viss arī apmierināt. Mēs esam dzirdējuši, ka vairāk nekā simt priekšlikumu, kā patreizajā sistēmā var tikt uzlabot, un princips bija tāds, ka tam ir jābūt kompatiblam uz augšu un uz leju, tad to varēs attīstīt tālāk. Kā tad ar to ir, vai mēs pie tā turamies, vai šie priekšlikumi ir savietojami gan uz augšu, gan uz leju, lai nebūtu tā, ka mums 23 dažādas sistēmas būs uz EMRTS bāzes. Vai ir pieņemts, ka attiecībā uz jaunām posmiem ES kofinansējums, līdzfinansējums EMRTS ir jāparedz? Es atceros par Berlīnu Rostoku, toreiz strīdējās par katru kilometru, kas tika izbūvēts vai ne. Vācijas eh, dzelzceļš negribēja, ka eh, MRTS tiek izbūvēts, vai joprojām šis strīds turpinās, vai tas ir atrisināts. Lečberga tunels ir tunels, ko var veikt e, tikai ar MRTS. Vai jūs variet e, pateikt, kā tas ir e, kāda ir tam bijis efekts. Vai tagad vairāk e MRTS lokomotīvas nopirks tādēļ, ka Lečper tunels jāšķēso? Tas ir tāds pudels kakls Eiropas līmenī. E MRTS ir kļūst par eksporta uh, veiksmes stāstu. Indija, Ķīna daudz grib to iegūt. Šveic ir vienīgā valsts līdz šim Eiropā, kas visu savu sistēmu ir uz e MRTS bāzes pārveidojusi. Vai jūs mums variet minēt piemēru. Kur tad īsti EMRTS mūsdienās jau darbojas? Es zinu, kas Berlīna un Leipcigi ir EMRTS maz posmiņš, arī starp Neapolu un Romu. Ka mēs varētu to konkrētāk stādīties priekšā. Un kā šo spiedienu var sasti, pastiprināt vai uh, saglabāt, lai šīs uh, vietas, kur nav MRTS, tiktu aizpildīts. Paldies, Mihēl! Paldies, Maikl! Un no mans puses divi jautājumi. Kāpēc tā ir, ka apvienotā karaliste šķiet ir tāda vēsa prie, pret RTMS sistēmu? Nu, varbūt nestājas tajā ceļā, bet katrā ziņā negaida to atplastām rokām. Un tad eh, otrs jautājums izriet no Krēmere kunga komentāru. Te ir runa par jaunajām līnijām. Mēs vēlamies no Londonas izbūvēt eh, ātrgaitas vilciena līniju. Uh, uz Manchestru un vēl tālāk. Ja tas tā notiktu, vai tad mums būtu jābūvē saskaņā RTMS standartiem, vai vēl ar vienu mēs varētu um, pavarot, uh, uh, pavarot logu, lasīt ziediņus gar sliedēm. Finansa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sākt, nu, kaut ko tā kā tādu pastāst. Manā valstī, Itālija, mums eh, mēs esam it kā sarakstā pašgalā, bet ja mēs paraugāmies uz RTMS tehnoloģijas ieviešanu, tad mums ir pirmā vieta, mēs esam rekordisti. Mums agrāk bija vecs ritošais sastāvs, uh, bet tagad mēs to esam nomainījuši, un mēs līdz ar to varējām aprīkot jauno ritošo sastāvu ar jaunām tehnoloģijām, līdz ar to mēs esam priekšgalā Eiropā. Runājot par drošību, mana valsts, eh, manu valsti pirms vairākiem mēnešiem satricināja negadījums via reģio stacija, un te Protams, atkal rodas jautājums par licences, eh, par starptautisko kravas pārvadājumu licencēšanas procedūru un drošību. Un es domāju, šeit tātad RTMS tiek uh, atbalstīts, uh, eh, š, šis solis tiek atbalstīts, un katrā ziņā tam ir jābūt saskaņā ar Eiropas uh, dzelzceļa aģentūru, un mēs ļoti atbalstām šo RTMS projektu, un tad aģentūrai būtu vieglāk panākt eh, vieglāku procedūru pabeigšanu. Un tas, protams, neatiec tikai uz kravu pārvadājumiem, bet jo īpaši uz pasažieru pārvadājumiem. Un es domāju, ka šim procesam jāiet tālāk, un šīs divas lietas ir savā starpā saistītas. Un mums ir jābūt ciešākai saknē starp koordinātoru darbu un Eiropas dzelzceļa aģentūras darbu. Paldies, priekšsādātājs, saka nākošais runātājs. Man ir viens konkrēts jautājums. Ir zināms, ka ir lielas valstis, kas grib saglabāt savas sistēmas, un tās galvenokārt ir jaunās sistēmas, kam ar to ir problēmas. Jūs runājāt par to, ka ir jāizdara spiediens uz, uz valstīm. Es gribētu zināt, kā jūs esat paredzējis to spiedienu izdarīt, kādā veidā. Labi, Vinka kungs, atkal vārds jums. Vispirms es gribētu atbildēt jautājumu, kuru jautāja Groša kungs par, par tehniskajiem, eh, par struktūrām. Tehniskais aspekts vairs nav kavēklis. Te ir runa par attiecībām ar dalību valstīm. Un uh, dzelzceļa sektoru, koridoru garumā, un tas noteikti ir jāuzlabo, bet mums ir finansējums, un mums ir arī izmantošanas plāns, un te mēs finansējumā runājam par nozīmīgām naudas summām, un uh, te ir arī saistība ar nacionālo budžetu. Protams, ka komisija var sniegt savu atbalstu, bet mums jāraugās arī uz uh, alternatīvām koridoru finansēšanai. Nu, tad tas būtu galvenais jautājums. Un eh, runājot par eh, aprīkojumu, protams, RTMS tiks ierīkot eh, citi, cits aprīkojums, un mm, mums ja mēs panāksim zemākas cenas, tad, protams, nebūs uh, <clears throat> problēma pārliecināt uh, dzelzceļus ievies šo jauno, šīs jaunās iekārtas. Protams, uh, par to ir jārunā ar dažādiem dzelzceļu uzņēmumiem, jo, protams, te ir runa par to, ka pazeminās viņu iekārtu cenas, un tas rada problēmu, bet pat labam Mums ir iespēja finansēt to līdz pat 50%, bet jautājums ir, vai šāda iespēja būs nākošajā budžetā. Un līdz ar to mums arī jāparedz pareizās iniciatīvas, lai varētu aprīkot arī vecākus vilcienus. Runājot par prioritātēm, mani, prot, es, protams, augsti <laughs> vērtēju savus kolēģus, kas runā par vajadzībām, par e, transportu integrēšanu un par prioritāti, bet šeit, protams, e, saka, ka tā ir parlamenta problēma, komisijas problēma, ko viņi izvērs par savām prioritātēm. Bet es varu sacīt, ka pretstatām, kas mums bija 2000 gadā, pirms četriem gadiem. Tagad mums ir sistēma, mēs to varam ieviest. Mēs, mēs vispirms tā tad gribam panākt ieviešanu un tad ekonomisko aspektu. Un tad, protams, mērķis ir panākt, lai dzelzceļš būtu konkurētspējīgs ar citiem transporta veidiem. Tad, principā, par prioritātēm ir jāraugās no parlamenta un no komisijas viedokļa. Un turpinot par prioritātēm, ir nepieciešams ieviest eh, koridors TNT sistēmā, jo tad tas eh, mums arī palīdz eh, būt elastīgākiem un veicina ieguldījums. Un tad Kremer kungs uzdeva jautājumu Es domāju, tās sūdzības, kas mums bija agrāk, ir tagad mazinājušās, un līdz ar to vairs nav diskusijas eh, dzelzceļa sektorā vai eh, mums ir jārunā par 320, par šo modeli vai par 300. Ir pilnīgi skaidri jāsaka, ka sektors pieņem to 230D, bet līdz 2012. gadam mēs ieviesīsim. Uh, 3.00 šo sistēmu. Bet, ja kāda infrastruktūra ir uh, aprīkot ar 230D, tad mēs, principā, tur varam izmantot arī 300. Līdz ar to nekāda sarežģījuma nerodas. Un uh, arī citām valstīm nebūs nekādas aizkavēšanās, kas jau tagad ir eh, izmanto 230D. Un tad par Ločbergu. Es domāju, jautājums bija, vai Ločbergas iespējas uz eh, budžetu ir bijis pozitīvs. Šveicē bija pārskats par to, ko var uh, gaidīt un kas ir jāizdara, un katrā ziņā viņi sagaida, ka būs programma vairākiem koridoriem, un es uzskatu, ka ja mēs ļoti pārliecinoši īstenojam savu programmu Eiropas izmantošanas plānā, tas katrā ziņā iespaidos uh, budžeta piešķiršanu. Un runājot par eh, eksportu, tad eh, ir redzams, ka eksports pateicoties RTMS vairojas, tā ir sistēma, kas tiek eh, akceptēta vairākās valstīs. Un tad mēs runājām par veidiem, kā tas darbojas Itālijā, mēs varam runāt par situāciju Spānijā un eh, mēs ceram, ka tas viss darbosies tā, kā tam vajag darboties, bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka ļoti svarīgi ir sekot šim te plānam koridoru sakarā. Vispirms koridori ir jēgpilni, un otrkārt tas ir arī iespējams ar šiem tehniskiem līdzekļiem RTMS kontekstā, ar tiem līdzekļiem, kas mums ir Un šādā veidā tad mēs sniegsim savu ieguldījumu, lai pātrinātu šīs jaunās sistēmas ieviešanu. Bet vēlreiz ļoti svarīgi ir panākt, lai mūsu kravas pārvadājumi būtu konkurētspējīgi. Ja mēs to nepanāksim, tad mums sarežģījumi būs arvien vairāk konkurences jomā, tad mūsu dzelzceļa kravas pārvadājumi nebūs konkurētspējīgi. Un tad jautājums no priekšsēdētāja kunga, kāpēc apvienotā karalista kavējas un tam nesagaida atplestām rokām šos jauno sistēmu. Bet ir viens trūkums mūsu skatījumos. Tā ir ziņa, ka nav uh, koridora ietvaros uh, izliktas sliedes. Ja mēs to tā paredzētu, tad varētu arī uh, Uh, izveidot arī ātrgaitas vilciens, bet krāvas pārvadājiem mums nav uh, jauni koridori. Un es esmu pārliecināts, ka jūs apvienotajā karalistē panāksiet uh, savu plānu īstenošanos, tad tiks izveidots arī ātrgaitas vilcienu sliedes. Un atbildot citu jautājumu, jums ir pilnīgi taisnība. Mums tiešām jāskatās, kādas būs sekas ieviešot šo jauno sistēmu. Un tas, protams, attiec gan uz drošības iestādēm, gan uz citām iestādēm, gan eh, no Eiropas puses, gan no dalībvalsts puses, no viens. Un tā bija tā problēma agrāk, ka mums nebija tāda sistēma, kas stabilizēja to visu. Bet tā kā tagad mums ir stabila sistēmu, tad paplašinot koridorus, mums ir jāraugās uz dažādiem aspektiem. Nākošajā nedēļā mums būs prezentācija, kā mēs varam harmonizēt, saskaņot uh, op, dar, darbo, darbības un arī drošības noteikums. 25% eh, uzlabojums ir gaidāms no šīs jaunās sistēmas ieviešana. Paha kungs, jūs jautājāt, jāsaka Paha kungs, kā tad jūs izdarīsiet šo savu spiedienu? Eh, tātad jautājums ir tāds, eh, lieta ir tāda, ka šis eh, Eh, plāns, kas mums tagad ir, ir eh, tas ir uzskatāms par tiesību aktu, un eh, dalībvalstīm tam ir jāpakļaujas, un komisijas kompetencē ir raudzīties, kādā mērā dalībvalsts šo plānu ievēro. Tad mēs raugāmies par to, kā tiek īstenot šie koridori, bet komisijai ir jāraugās, vai dalībvalsts izpilda uh, tās saistības, kas viņām ir šī plāna ietvaros. Labi, saka priekšsēdētājs. Es gribu pateikties Vinka kungam par jūsu ieguldījumu un tāpat kā visi citi. Es varu apgalvot, ka mums ir prieks ar jums eh, strādāt un mēs ceram, ka šis mūsu sapnis īstenosies nepārāk tālāk nākotnē. Es zinu, ka tam, lai brīnumu notiktu, vajadzīgs daudz laiks, bet daudz laika, bet liels paldies jums. Lūdzu, iedodiet to savam asistentam. Regbijam ir piešķirts finansējums no, no um, Eiropas ekonomikas atvesļošanas plāna finansējumu, un to tad jūs varētu iedot apvienotāji karalistē, lai viņi redz, ka mēs darām kaut ko sap saprātīgi. Vai vēl ir kādi citi jautājumi? Ja neviens neuzdrīkst šeit uzdot jautājums par šo tēmu, tad es jums vienkārši gribu atgādināt, ka nākošā sanāksme būs novembrī. 9. novembrī, pulksten 15. Lieliem, pal liels paldies visiem par darbu sekretariātam un arī tulkam. Un šī sēde tad ir slēgta. Tūki pateica klausītājam. Oh, a long, uh, a long day, yeah. What we got there? Yeah. Thanks, Vice President.